Uh, so good afternoon, everybody. Um, Jauka pēcpusdiena visiem un sveicināti mūsu šās ceturtdienas pēcpusdienas sēdē. Vēlētos sveikt arī tos, kuri mūs skatās un klausās tiešsaistē. Vēlējos pateikt, ka mums ir pieeja, tie, kur skatās mūsu tiešsaistē, jums ir pieejama mūsu jaunumu avīze, kurā jūs varat redzēt, par ko un kā strādā mūsu komiteja. Pirmo reizi šajā avīzē ir iekļauti visi ziņojumi, kuri šobrīd atrodas pirmā lasījuma sarunās. Līdz ar to, ja vēlaties sekot līdzi tam, ko mēs darām, varat sekot līdzi mūsu jaunumu avīzēji. Šo pēcpusdienu mums ir jāizskata četri darbi jautājumi, visi tie ir atzinumi, kuru atbildīgās komitejas ir citas. Pirmais ir par trešo valstu preču un pakalpojumu piekļuvi Eiropas Savienības publiskā iepirkuma iekšējiem tirgum. Tas ir hrestomātisks politikas eh, dokuments, kurā mēs strādājam pie pakalpojumu un iepirkumu trešajam tirgum. I call it, yeah, right. I call it symmetrical. Es to saucu par simetrisku, bet mēs to varam dēvēt kādā īpašības vārdā vien vērati, vēlamies. Franks Engels ir atzinums sagatavotājs mūsu komitejas vārdā, un viņš ir arī ēnu referents par publiskā iepirkuma direktīvu. Bet pirms Švābakungs ier, ierodās, iepazīstināšu jūs ar citiem ēnu referentiem. Vēlers kundze ir no sociāla demokrāta grupas, Lekagārda kungs ir Alde ēnu referents un Makārklins kundze ir ECR. Ja Makārklins kundze neieradīsies, tad runāšu viņas vietā. Tā tad, vispirms došu vārdu Švāba kungam, kurš runās Engela vietā, un tad dzirdēsim gan par laika grafikiem, gan par citiem. Andreš. Jā, ja, fīnāk, Fosdis, no Lībi kolīgi. Paldies, priekšsēdētā godāmie kolēģi. Atzinums, ko ir gatavojusi iekšējā tirgus komiteja, vadošajai komitejai par tirgus piekļuvis um, instrumentiem, ir saistīts ar tādu iepriekšēju vēsturi. Pirmkārtām tas ir saistīts ar mūsu politisko nostāju, kā mēs Eiropas Savienībā vēlamies veidot tālāko tirdzniecības politiku. Uh, Īstenībā šeit pastāv divas atsevišķi domāšanas skolas. Viena saka, ka mums vajadzētu turēt eh, tirgus pasaulē atvērtus, jo mēs, kā Eiropas Savienība, eh, vēlamies, lai vidējie uzņēmumi būtu spēcīgi orientēti uz eksportu, un tieši tāpēc šiem tirgiem ir jāpaliek atvērtiem. Otra domāšanas skola apsver to, vai mums eh, pirmām kārtām Eiropā nevajadzētu ieviest mehānismus, uh, kas ļautu mums citus tirsniecības spēkus, kuri tirgi nav pilnībā atvērti, varētu kaut kādā veidā piespiest eh, pašus eh, šīs barjeras nojaukt. Noteikti, ka parlamentā būs plašas diskusijas attiecībā uz to, kurai no šīm domāšanas skolām ir jāuzvar. Un, protams, ka tiks gatavot arī attiecīgi kompromisi. Gan mans kolēģis Frans Engels, gan arī es ļoti priecājamies par šīm turpmākajām diskusijām. Viņš, diemžēl, šodien nevarēja ierasties, un tieši tāpēc viņš lūdza mani pastāstīt par viņa mm, domām šajā jautājumā. Mēs neesam gluži viensprātis par visiem jautājumiem, tieši tāpēc arī diskusijas ir ļoti vēlamas. Iekšējā tirkus komiteja ir asociētā komiteja saskaņā ar 50. pāntu. Un šajā gadījumā no vadošās komitejas mēs neesam saņēmuši pārāk daudz pilnvaru. Tieši tāpēc saskaņā ar 6. pānta 7. punktu mēs vēlamies nodrošināt, lai tiktu nodrošināti izņēmumi piedāvātājiem, kas nāk no citām valstīm, nevis no Eiropas Savienības. Saskaņā ar 17. pānta trešo punktu ir uh, paredzētas attiecīgas procedūras, un šeit ir runa par uh, padomas lēmumu. Un tāpat arī šeit vajadzētu piesākt 20. pāntu regulas priekšlikumā, kur ir runa par 58. un 59. pānta atcelšanu m, mm, iepriekšējās nozares direktīvās. Tāpat arī ir vairāki panti, kur iekšējā tirgus komiteja ir dalīta kompetence. Ar vadošo komiteju te ir runa par 7. pāntu, piemēram, kur ir runa par zemākajiem piedāvājumiem, par 16. pāntu īstenošana, 70. Eh, pants procedūra, 18. konfidencialitāte un 19. ziņošana. Kā jau es minēju, mans kolēģis Frants Engels un es esam bieži runājuši par šiem jautājumiem. Mēs uzskatām, ka iekšējā tirgus komitējai būtu vajadzējis iegūt vairāk pilnvaru. Protams, Barņē, komisārs Barņē sadarbojas ar Deguhtu, un ir noticis tā, ka tirzniecības politikas joma ir vadošā, un tieši tāpēc uh, šīs pilnvaras, ko mēs esam ieguvuši, ir tas labākais, ko mēs varējām izdarīt. Protams, tālākas diskusijas ar vadošo komiteju nu, nedos neko daudz. Atcerēsimies, ka trešais pants mm, būtu bijis jāapskata dalītajā kompetencē. Te ir runa par preču un pakalpojumu izcelsmi, kas ir uh, iekļautas eh, šīs regulas aptvērumā, jo īpaši šeit ir atsauce uz muitas kodeksu, un iekšē tirgus komiteja, protams, ir zināmā mērā atbildīga par muitas kodeksu. Tad te būtu runa par eh, kompetences sfērām, un tagad par pašu priekšlikumu. Pašreizējā mm, laikā tikai 0,8% no Eiropas IKP tiek realizēti pasaules tirgū. Mm, Kāpēc tik zem procentī? Tas ir saistīts ar to, ka ārvalstu piedāvātāji nevar piedalīties konkursos. Tikai neliela daļa no šiem tirgiem ir atvērti pasaulē, kamēr visi Eiropas tirgi ir atvērti pasaulē. Mans kolēģis Frants Engels un es uzskatām, ka šeit trūks līdzsvara starp Eiropas un globālajiem tirgiem ja ir runa par eh, publisko iepirkumu. Un tieši tāpēc mums ir vajadzīgas, mm, vajadzīga tālāka vīzija, mums ir jāskatās uz tālāko potenciālu, kā mēs varētu efektīvi nodrošināt eh, pasaules tirgu atvēršanu Eiropas uzņēmumiem. Tas, ka trūkst šī līdzsvara starp Eiropas Savienību un pasauli no otras puses un starp uh, tirgiem trešajās valstīs, uh, norāda to, ka ar šo instrumentu mums vajadzētu uzlabot šo situāciju, vajadzētu mēģināt uh, izpildīt mērķi, atvērt globālos tirgus. Rants Engels uzskata, ka komisijas piedāvātājs instruments nedrīkstētu kļūt par bezzobu tīģeri. Vajadzētu, lai šī instrumenta piemērošana būtu efektīva un lai nerastos nevēlami blakus efekti, kas varētu radīt kaitējumu Eiropas ekonomikai. Šis um, pēdējais teikums norāda uz to, kādas grūtības dažādās Eiropas malās saistās ar šo instrumentu. Un tieši tāpēc priekšādētājs būšu ļoti priecīgs uzklausīt uh, to, kas ir sakāms kolēģiem, tāpat arī labprāt uzklausīšu komisijas pārstāvi teikto. Lielas paldies uh, par to, ka mani uzklausījāt. Thank you very much, Andrew Svāb. Paldies Švāba kungam. Vailers kundz lūdzu. Jā, vielen dank. Paldies priekšsēdētāji. Es pavisam apzināti jūsu ievadvārdus pārtraucu. te ir runa par to, ka precēm būtu jānonāk Eiropā. Īstenībā šeit ir runa par kaut ko citu, te ir runa par Eiropas precēm, kuras ir jāeksportē uz citurieni. Kā jau Švāba kungs teica, mūsu tirgi ir relatīvi atvērti. Un, ja mēs paskatāmies uz tālāko attīstību Eiropā, neskatoties uz to, kas Eiropā notiks des, tuvākajos 10 līdz 15 gados, uh, neskatoties uz to, kas notiks ar ekonomisko krīzi, mēs savus tirgus nevērsim ciet. Es uzskatu, ka tas būtu pilnīgi absurdi. Tas nebūtu nedz Eiropas Savienības interesēs, nedz arī ekonomikas interesēs. Tāpat arī no politiskā viedokļa tas būtu absolūti absurdi. Mums vajadzētu turpināt uh, ar atvērtiem tirgiem, un mums vajadzētu arī pārdomāt, kā tikt galā ar līdzsvera trūkumu. Man tas ir ļoti nozīmīgi. Es domāju, ka arī sabiedrībai vajadzētu skaidri norādīt, ka šeit nav runa par attīstības valstīm. Tad, kad es tiekos ar parastajiem pilsoņiem, nevis ar kaut kādiem ekspertiem vai uzņēmējiem, tad ir runa par to, vai mēs savus produktus ar savu pievienoto ekonomisko vērtību varam nodot arī attīstības valstīm. Mums jau no sākuma vajadzētu runāt par to, ka šeit ir runa par tiesniecību, eh, kas notiek līdzvērtīgā līmenī. Tātad te ir runa par rūpniecības valstīm, Ameriku, Kanādu, Japānu, kas atrodas vienādā līmenī ar Eiropas Savienību. Šeit nav runa par nabadzīgākajām Āfrikas valstīm vai līdzīgām valstīm. Tas būtu pats svarīgākais. Otrs punkts Varbūt komisija šeit varētu ieviest skaidrību. Man nav um, īsti skaidrs, vai nepastāv pretrunas starp uh, to, kas jau ir noteikts uh, vispārīgo preferenču nolīgumos. Tad valdības iepirkuma līgumos. Vai šeit nepastāv uh, vajadzīgie instrumenti, kas ļautu uh, Mm, dā, t, bagātajām trešajām valstīm vieglāk atvērt savus tirgus, vai mēs nevarētu to izdarīt jau ar esošajiem instrumentiem. To es tā īsti nesaprotu. Ja ir runa par Ameriku, tad, protams, Amerika tiek vienmēr saukta kā pirmā. Šeit nav uh, vēl skaidrs, kā mēs to visu varam attiecināt uz Ameriku, ja mēs pašlaik vedam sarunas ar Ameriku par brīvās tirzniecības nolīgumu. Es domāju, ka šeit vajadzētu iesaistīt arī nolīgumu, lai šī divpusējā tirdzniecība notiktu uz līdzsvarotiem, līdzvērtīgiem pamatiem. Šķiet, ka komisija un padomu pēdējā laikā ar ļoti lielu sajūsmu iesaistās šajās sarunās par brīvās izniecības nolīgumu. Nu, iespējams, ka tas kaut kur ir ierakstīts ziņojuma 333. lapā, un es vienkārši to neesmu pamanījusi, bet, nu, es domāju, ka mums tomēr vajadzētu apspriesties, kādā veidā mēs vēlamies kopā strādāt. Vēl, ko es gribēju pieminēt, Kopā ar Tirzniecības komiteju spriežam par vairākiem jautājumiem. Švāba kungs, eh, pilnīgi pareizi jūs norādījāt, bet vienu punktu es īpaši gribētu izcelt, jo esmu pat mazliet lepna, ka mēs eh, kopā ar eh, abiem pārējiem iepirkuma likumiem esam panākuši to, ka šis septītais pants paredz arī neparasti zemus konkursu piedāvājums. Esmu dzirdējusi jau, ka attiecībā uz, piemēram, tādām valstīm kā Krievija šeit var slēpties slepena valsts palīdzība. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienība šeit stājas pretī valstīm, kas ir ievērojami uh, nabadzīgākas kā Eiropas valstis, bet, protams, mēs zinām arī, ka tādas valstis kā Amerika un citas var piedāvāt uh, valsts palīdzību, un tas, protams, var ietvert sevī ar, arī šos īpaši um, zemos piedāvājumus. Mums noteikti vajadzētu apspriesties par šiem jautājumiem, ja mēs vēlamies atbalstīt šādu tiesību aktu. Un pēdējais par procedūru. Ir skaidrs, ka mums nav uh, pietiekami daudz uh, pilnvaru šajā jautājumā un arī dalīto pilnvaru uh, ir pārāk maz, bet šīs debatas ir ļoti būtiskas, jo mēs vēlamies palīdzēt Eiropas rūpniecībai, un Eiropas rūpniecība vēlas, lai šāds tiesību akts pastāvētu. Tieši tāpēc mums ir jādomā arī par argumentāciju un par politiskajām nostādnēm. Uzskatu, ka ir ļoti labi, ka mūsu komiteja tiek ciešāk iesaistīta nevis formālā veidā, jo tas vairs nav iespējami, bet vismaz tādā neoficiālā veidā, balstoties uz brīvprātības pamatiem. Iespējams, ka starptautiskās irniecības komiteja mūs arī uzaicinās uz uzklausīšanām. Tad, kad jau notika uzklausīšanas, jau piedalījos, bet eh, noteikti tā kā šī eh, tēma ir tik sarežģīta, tiks organizētas arī citas speciālistu diskusijas. Būtu ļoti labi, lai mūsu ēnu referentu komanda varētu arī tur piedalīties, lai iegūtu tādu iekšēju informāciju. Uh, Paldies, Lekagārda kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms es piekrītu Švāba kunga teiktajam, ka mēs šeit sastopamies ar divām viedokļu skolām Un eh, nevienam jau nav šaubu par to, pie kuras skolas pieder es vismaz šajā jautājumā. Vispirms, es eh, simtprocentīgi pie, eh, piekrītu, ka mums vajadzētu atvērt tirgu arī trešajām trešo valstu piedāvātājiem, jo arī Eiropas Savienības pakalpojums sniedzēja vēl strādāt trešajās valstīs. Un tomēr es e, lielā mērā ticu brīvā tirgus likumiem. Un e, šis priekšlikums savā patreizējā teksta redakcijā nav man pieņemams, jo tajā ļoti liels uzsvars tiek likts uz savstarpējību, un es tam neticu, pareizi sakot, mana politiskā grupa tam neti, netic. Mēs nedomājam, ka uh, cieši noslēgtie tirgi ar šādu priekšlikumu palīdzību tiks atvērti. Uh, Un eh, ciešie tirgi, neatvērtie tirgi ir eksistējuši kopš Eiropas Savienības izveidas. Šie noslēgtie tirgi ir palielinājuši dalību valstu publiskā sektora izmaiņas. Varbūt izteikšu komentārus vispārīgos vilcienos. Neviens to vēl nav pieminējis eh, uz pierādījumiem balstīti lēmumi. Komisijas priekšlikums pat balstoties uz savu ietekmes izvērtējumu, ir ārkārtīgi kritisks. Es uzskatu, ka mums joprojām nav skaidrs, ko šis priekšlikums nozīmēs. Es šeit citēju, ko komisija ir teikusi, un mums ir jāieklausās komisijas teiktajā. Mēs pat varētu uzdot jautājumu komisijai, kādā veidā komisija ir nonākusi līdz šādam secinājumam, jo komisija pat apgalvo, ka priekšlikums nav ideāls. Uh, Protams, Eiropas Savienībai ir jābūt atvērtākai attiecībās pret saviem tirzniecības partneriem. Piemēram, šobrīd tiek apgalvots, ka Ķīnā un Indijā publiskā iepirkuma procedūra ir daudz atvērtāka nekā Eiropas Savienībā. Man personīgi mūsu politiskajai grupai ir nepieciešama pierādījumi un argumentācija. Kāpēc mēs neuzklausam tos cilvēkus, kuri vēlas redzēt eh, atvērtu publiskā iepirkuma fórumu? Pie tā mēs šeit mēs nerunājam tikai par šiem jautājumiem. Mēs eh, riskējam satricināt Eiropas Savienības pamatpostulātu iekšējo tirgu. Viens piemērs. Piemēram, Ķīnas piedāvājums var tikt noraidīts Londonā, kamēr cits Ķīnas pierādījums var tikt apstiprināts Budapeštā, Prāgā vai Parīzē. Tas nozīmē, ka iekšējais tirgus tiks sašķelts. Es šeit atsaucos uz sesto pantu. Sestais pants mums ir lielākā problēma, jo tajā atbildība tiek uzlikta uz vietējo varas iestāžu pret pleciem. Daudzās gadījumos vietējām varas iestādēm nav nec kompetences, nec ekspertīzes, nec nepieciešamo resursu, lai adekvāti izvērtētu piedāvājumus. Es domāju, ka 8. līdz 11. punktā arī ir zināmas problēmas, un tas arī druskuļi saistīts ar 6. Sarunas ar trešajām valstīm, kurās tiktu izskatīta publiskā iepirkuma atvēršana Eiropas Savienībā, Varbūt to varētu iekļaut šajās sarunās. Komisija, piemēram, ir uzsākusi sarunas ar Brazīliju par eh, publiskā iepirkuma strikto noteikumu atcelš, atcelšanu Brazīlijā. Un vienlaicīgi tā runā arī par manu valsti, par Dāniju. Līdz ar to manā galvā neiet kopā šis priekšlikums, ka ir divi dažādi procesi, kur turpinās eksistēt. Tāpēc vēlētos uzdot jautājumu komisijai, kādā veidā tas darbosies, kā komisija to ir iedomājusies. Es domāju, ka visi esam viensprāts, ka mums aptvērums ir skaidrs. Kādā veidā mēs varam ar pareizajiem instrumentiem uzlabot šo aptvērumu? Prieksēdētājs, paldies! Tagad arī Ielas kundze lūdzu. Vorredner erstaunen, aber ich teile in Es varbūt eh, pārsteigšu iepriekšējo runātāju, bet es eh, varu piekrist viņa analīzē visos uh, punktos, izņemot vienu, m, mm, kur ir runa par pilnīgu šīs direktīvas noraidīšanu. Manuprāt, tas ir nepareizs instruments. Mēs nevaram šeit ar mm, iepirkumu procedūrām veidot izniecības politiku. Protams, mums ir jāvēršas pret dempinga piedāvājumiem, mums vajadzētu uh, rūpēties par to, lai iepirkuma procedūra ir pēc iespējas atvērtāka, bet eh, jūs jau norādījāt uz to, ka mums trūkst analīzes, un mēs paskatāmies uz to esošo statistiku komisijā, tad mēs redzam, ka iepirkums eh, piedāvā tikai 1,6% no pārobežu piedāvājumiem, Un, ja mēs paskatāmies uz to, kas vēl, te, ko te vēl var pieskaitīt, tad tie ir 15%. Uz papīra izskatās, ka viss ir ļoti atklāti un atvērti, bet īstenībā praksē šī iepirkuma procedūra ir ļoti noslēgts šaurs tirgus, un šeit mēs nevaram veidot tirsniecības politiku. Un te ir pilnīga taisnība attiecībā uz sesto pāntu. Protams, ka Eh, iepirkuma nodrošinātāji šeit eh, saskarsies ar milzīgām problēmām, ja viņiem vajadzēs vēl domāt par tirdzniecības politiku. Viņi atradīsies tādā situācijā, kur viņiem ir absolūti nesaprotama. Iepirkums kļūst vēl dārgāks, birokrātiskāks, un tas jau tika paziņots arī iepirkuma direktīvās. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai izdevumi būtu efektīvāki. Mēs panāksim īstenībā pilnīgi pretējo būs ļoti sarežģīti, ja mums nāksies izvairīties no alternatīviem piedāvājumiem. Dažās jomās tas vispār nebūs iespējams. Tieši tāpēc mēs vēršamies pret šo direktīvu. Vienīgais, kā man ir žēl, ir tas, ka, nu, es atvainojos, uh, Te ir runa par regulu, vēl jaunāk, būtu labāk, ja tā būtu direktīva. Es uzskatu, ka ir ļoti problemātiski, ka, ja uh, Eiropas parlaments uh, sastopas ar kādu normatīvu aktu, uh, tad bieži vien parlamentā nevar panākt vajadzīgo vairākumu, lai noraidītu šo tiesību aktu, un tāpēc tas nonāk līdz padomē. Šķiet, Maklārkins kundze nav šeit. Jūs pārstāvat viņu, labi, tad vērts jums. Vīlērkungs. Vīlēmkungs. Jā, es runāju Maklārkins kundzes vārdā. Inko komitejā šodien svarīgs diskusijas par trešo valstu preču un uh, pakalpojumu piekļuvēju. Uh, Eiropas Savienības tirgu, arī Maklārkins kundze jau ir piedalījusies starptautiskās tirzniecības komitejas uh, debatēs. Skaidrs ir, ka debats nav pilnīgi skaidrs un neiet vienā virzienā, bet nevajag aizmirst debašu svarīgumu. Valsts iepirkums Eiropas Savienībā ir apmēram 19% no IKP laikā, kad Eiropas Savienībai jāsaskars ar ļoti sarežģītiem ekonomiskajiem apstākļiem, ir um, nauda visai efektīvāk jāizmanto, it sevišķi, kad runāja par publisko iepirkumu. Maklārkins kundze satraucas par to, ka komisijas esošais priekšlikums tieši šajā sakrā īsti neatbilst mērķim. Ja Eiropas Savienība vēlas slēgt savus uh, valsts iepirkumu tīrgus uh, trešajām uh, valstīm, Tad eh, no tā cietīs Eiropas nodokļu maksātājs, bet priekšlikumā sastais pāns varbūt ir viss svarīgākais komitejai Kolēģi arī zina, kas ir šajā pāntā ņemot vērā, kā arī sniegti griezi, grozījumi. Sastais pāns ļauj atsevišķiem līgumslēdzēju iestādēm dalību valstīs vērsties pie komisijas, lūgt izslēgt preces un pakalpojumus, kas uh, nav iekļauti saistībās ar um, piekļuvi starptautiskiem tirgiem. Jā, preces un pakalpojumi ir, uh, uh to vērtība ir lielāka par 50% nekā precēm un pakalpojumiem, kas ir iekļauti uh, iepirkumā, konkursā. Bet tas var nodarīt kaitējumu uzņēmumiem, Eiropas Savienības uzņēmumiem, kas ir piegādātāji trešo valstu uzņēmumiem vai kas arī rēķinās ar trešo valstu piegādātājiem. Es diezinu, vai varam atbalstīt tādu likumdošanu, kas skaidri nodarīs kaitējumu mūsu rūpniecībām, ņemot vērā arī globalizāciju un cik sarežģītas ir piegādes ķēdes. Tad ir ilgtermiņa Eh, efekti, kāda varētu būt šai likumdošanai uz eh, vienoto tirgu. Ja mēs lēmjam izslēgt trešo valstu uzņēmumus, daži tomēr varētu arī piedāvāt, sniegt ļoti labu piedāvājumu, tad tas varētu arī samazināt eh, vienotā tirgus konkurētspēju kopumā. Un tas varētu novest arī pie līguma sadārdzināšanos. Bet tas nesniegs nodokļu maksātājiem labāko risinājumu. Priekšlikums ir ļoti dārgs. Uh, laikā, kad mēs nedrīkstam palielināt izmaksas tādējādi. Vēlamies eh, lūgt eh, komisijai atbildēt uh, eh, Inkoko komitejai un arī starptautiskās izniecības komitejai pieņemt likumu došanu par šo vienu jautājumu un kā tad mēs varētu vienoties ar abām komitejām, lai parlaments varētu runāt vienā balsī starptautiskā tirdzniecības komiteja arī iedvesmosies no INKO komitejas, un viņi gribas zināt, kā tas viss tiks atrisināts, ja ir arī grozījums klasiskajās direktīvās. Var, protams, teikt, ka šī priekšlikuma bāzi vispār var uh, apšaubīt Eiropas Savienības uh, valsts iepirkuma tirgs, vai vispār tas ir tik atvērts, kā to saka komisija. Trešās, pasaul, trešās uh, valsts uzņēmuma nemaz neuzvar tik daudzos konkursos Eiropas Savienībā, kur pretim Eiropas Savienības uzņēmumi bieži vien uzvar citās trešajās valstīs, piemēram, Ķīnā. Komisijai jāsniedz tiešām spēcīgi ekonomiskie dati, pirms nākt lejā ar tik pretrunīgu priekšlikumu, jo tas var nodarīt konkrētu kaitējumu Eiropas Savienības divpusējām attiecībām ar trešajām valstīm. Klārkins kundze aicina visus kolēģis ņemt vērā šo viņas viedokli. Eiropas Savienība ir bijusi flagmanis atvērtajā tirdzniecībā, un šāds priekšlikums mūs uh, pagriezies apakaļ uh, pagātnē. Viņa arī sagaida turmāko mēnešu sarunas. Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Varbūt es uh, izteikšu dažus komentārus kā priekšsēdētājs, jūs nesat pārsteigts, noteikti, nu, nesat uh, pārsteigts dzirdēt, ka es arī piekrītu pēdējiem trim runātājiem, bet, nu, es to noformulēšu tādos jautājumu, jautājumu veidā. Es domāju, ka priekš, uh, ka komiteja jāsaņem atbilde. Pirmā lieta, kas ir ļoti svarīga. Īpaši vēlos, lai komisija pie tā pakavēja savā atbildē. Uh, Kopš laika, kad priekšlikums ir publicēts, un tagad uh, arī ir vēl atvērtas uh, sarunas, tirdzniecības sarunas ar ASV un Japānu. Ņemot vērā, ka šie ir visai lieli publiskie iepirkumu tirgi un ir bijušas problēmas ar piekļuvušiem tirgiem, tad man liekas, ka, ja mēs turpinām šo priekšlikumu un darbu pie tā, tad tas varētu nodarīt lielu kaitējumu. Tieši tajā brīdī, kad mēs uh, uzsākam šīs sarunas, es nezinu, vai šī ir tā labākā saruna stratēģija. Tas ir pārstāvi no komisijas, un es gribētu, lai tīrzniecības ģenerāla direktorēta pārstāvs mums paskaidrot, kā jūs varat uh, samierināt tā, šo protekcionismu vilni, kas radīsies, no šī, ja šis priekšlikums tiks eh, pieņemts, bet es domāju, ka tas tā nenotiks. Bet, nu, ja tas tā nenotiks, din, tad arī nekavēt mūsu laiku. Bet, ja eh, priekšlikums tiek pieņemts, kā jūs turpināsiet šīs. Uh, tīzniecības sārunas. Un kā jūsuprāt tas palīdzēs šais tīzniecības sarunās? Otrā lieta ir ļoti svarīga tieši šai komitejai. Un tas saistīts ar valsts iepirkumu direktīvu. Zinu, ka Engela kungs arī tieši koncentrēs uz šo priekšlikumu, jo viņš to labi pārzina, valsts iepirkumu direktīvu, kas runāja ar Barņē kungu. Nu, šī ir uh, Viena no lietām, kur, nu, retajām lietām, kur mēs nepiekritām viņa priekšlikumam, mēs teicām, ka laikā, kad dalība valstis pieņem savus politikas neoficiāli, lai nosargātu savas uh, tirgus, un tagad mums ir jābūt kopīgiem noteikumiem, lai mēs varētu cīnīties pret šādu uh, protekcionismu un nodrošināt godīgu tirzniecību, tad te ir divi komentāri. Pirmkārt, es neredzēju nevienu pierādījumu informācijā, nevienu ieteikums novērtējumu vai kādu pētījumu par to, ka tā tiešām būtu problēma. Jo, ko teica trīs kolēģi, kur bija ļoti skeptiski par priekšlikuma vajadzību jo ir ļoti skaidri ekonomiskie pierādījumi, ka šis priekšlikums ir problēma. Protams, komisijai ir instrumenti nodrošināt to, lai notik, būtu atbilstība noteikumiem atbilstīgi esošai publiskā iepirkuma uh, direktīvā, jo arī šajā utilities direktīvā ir šī apusējības klauzula. Es domāju, tas palīdzētu, ja komisija varētu konkrēti paskaidrot, ar kādu problēmu jūs gribat atrisināt ar šo priekšlikumu. Un es ceru, ka Engela kungs arī šīs komitejas vārdā koncentrēs tieši uz šo aspektu, jo tā būs mūsu komitejas pieminētā vērtība. Esmu ļoti skeptisks par šo bet varbūt ir kolēģi, protams, kuri var būt tādi draudzīgāk noskaņoti šo priekšlikumu, bet, nu, man jautājumi ir diezgan svarīgi visai komitejām. Es būtu priecīgi jūs uzklausīt. Nu, ko komiteja ir izteikusies, sveicu Pirinkungu no hm, tirgus ģenerāldirektorāta, tad arī pārstāv no tirzniecības ģenerāldirektorāta. Uh, Varbūt jūs varētu atbildēt uz dalību valstu jautājumiem. Kurš grib sākt? Much, is... Paldies, priekšsēdētāji. Esmu no Tirzniecības ģenerāla direktorāta. Nesam vēl tikušies iepriekš. Par sesto pāntu izteiksies kolēģis no Marka ģenerāla direktorāta. Melleres kundzes jautājumi. Vai GPA jau ir pieejami instrumenti? Pēdējā saruna raunda rezultāti, jā, bet mums nav uh, citi rīki, mēs nevaram uh, likt partneriem iet tālāk par to, ko, uh, par ko viņi ir vienojušies pagājušās gada sarunās. Ja mēs gribām palielināt piekļuvi tam, um, kas ir tālāk par to, ko esam sasnieguši DPA, tad tas nav iespējams, jo šīs uh, saruna rauns ilga gadiem ilgi. Kāda ir šī situācija, jo kāda ir galvenā problēma, kur mēs gribam atrisināt ar šo priekšlikumu? Šodienas situācija ir tāda, ka ir divas problēmas. Un arī šī divu vai pat trīs domātais skolas komisija mēģinājusi rast tādu zelta vidusceļu. Mums bija arī 20. gadā sabiedrīskā apspriešanās no vienas puses bija tie, kuri teica, lūdzu, dariet kaut ko dramatisku, ja ir jāslēdz kaut te viss, kas ne, kas vēl nav atvērts, un tad mēs atvērām šo tirgu selektīvi valstīm, kuras nodrošināja apusēju uh, šo piekļuvi. Un tad arī bija tie, kas teica, neko nedariet, tikai vediet sarunas. Nu, mēs tam mēģinam rast zelta vidusceļu, un tādēļ arī piedāvājam šo priekšlikumu. Un šīs tiešām ir unikāla atvērtības pozīcija nevienam citam partnerim pasaulē. De jure, tātad juridiski nav tik atvērts publiskā iepirkuma tirgus kā mums. Tātad priekšsēdētāja atbilde, jautājums, kā to uztver, nu signāli no mūsu tirzniecības partneriem. Uh, Viņi noteikti reaģēs, bet, godīgi sakot, mēs neesam neko dzirdējuši kopš no mūsu tirzniecības partneriem. Nedz ASV, nedz Japāna nav sūdzējusies par šo priekšlikumu. Es domāju, ka tas ir mēģinājums varbūt uh, uh, mēģināt rast papildus svīru sarunās, bet uh, abām valstīm ir pilnīgi slēgts publiskā iepirkuma tirgus, un uh, viņi nevar mūs kritizēt par to, ka mēs esam atvērti. Un tas nav pārsteigums, ka viņi tātad to nav darījuši, jo viņu tirgi ir pilnībā slēgti. Sagatavojam tagad uh, uh sārunas, bet nevienā etapā nevienā brīdī nedz Japāņa, nedz ASV pārstāvji nav pauduši kaut kādus savus satraukumus, problēmas par to, ka šim priekšlikumam būtu kāda ļoti kritiska ietekme uz sarunām. Varbūt dalība valsts nosūta citas signālus Bet viņi, protams, būtu daudz priecīgāki, ja mums būtu vājāk pozīcija un mazāk svir pie sarunu galda. Es nedomāju, ka te būtu kāda, kāds ārkārtīgi liels risks priekšlikums. Tā tad iekļauj visus mūsu apņemšanos visa, dažādos nolīgumos brīvās tirzniecības un tam līdzīgi galvenais vēstījums šajā priekšlikumā, jo īpaši centralizētais instruments ir mēs gribam vest sarunas pār papildus piekļuvi Eiropas Savienības publiskā piepirkuma tirgumu. Ja mēs redz, skatām šie dažādos soļus, kādi ir izveidoti, tad Šī potenciāla opcija vienmēr parādas pēdējā stadijā, 8. līdz 10. panti. Pēc tam, ja mēs esam teikuši, ka ir nopietna diskriminācijas problēma, un pēc tam, kad mēs partneriem esam piedāvājuši risinājumu, un tikai pēc tam, ja sarunas noved pie nekāda rezultāta, un ja valstis saka, nē, mēs vispār pat negribam ar jums runāt, vienkārši paredziet restriktīvus pasākums 95 miljonu apņemšanās, 6. pants nemaz nepiemēroja šajos vienpusējās apņemšanās gadījumos. ASV arī Vēlers Kūns par to runāja. Vai mēs neesam palaiduši garām nepieciešamo laiku? Nē, mēs tagad runāsim ar ASV pirms vasaras brīvdienām. Inte komitejā bijām vakardien, arī informējām, tas, kas notiek pašlaik, diemžēl, ir tāds, ka tirzniecības partneri izmanto uh, mūsu tirgus attīst, atvērtību, viņi to uzskata kā pašsaprotam, bet tad, kad mēs gribam piekļūt viņu tirgiem, tad tas ir citādāk. Pētījumiem mums ir arī Eiropā ļoti uh, Uh, plāša un atvērta tiešo investīciju schēma. Daudzi arī ienāk Eiropā tieši caur šo tiešo investīciju schēmu. Daži no tirdzniecības partneriem, kurus jūs minējāt, tad, tad bija ļoti viegli investēt Eiropā. Un viņi var ļoti vienkārši apiet dažādus uh, ierobežojumus. Nē, mēs neesam palaiduši garām īsto laiku. Nē, šis ir brīdis. Uh, lai mēs norādītu mūsu tirsniecības partneriem, ka šī atvērtība nav pašsaprotama. Mēs gribam būt atvērti joprojām, bet mēs gribam būt arī droši par to, ka mūsu uzņēmumiem būs tādas pašas iespējas, kā viņu uzņēmumiem mūsu tirgos. Tālāk par valstīm LDC Uh, pre, tātad zem attīstītās valstīs preču pakalpojumu, pie, uh, pakalpojumu piekļuva ir pilnībā garantēta. Mēs runājam arī par uh, strauju attīstošajām nācijām, tad tur ir situācija nedaudz citādāka, Indija, Brazīlija un tam līdzīgi. Mēs arī gribam redzēt, redzēt iespējas mūsu uzņēmumiem Un tad Runājot arī par termiņiem, mēs saprotam, ka ir nepieciešams nodrošināt to, lai tam nebūtu negatīvi ietekmi, sevišķi ņemot vērā, eh, kā tagad ir eh, arī budžeta krīze dalību valstīs un Eiropas Savienībā kopumā. Sestais pāns kur ir mazi budžeti, viņiem nav šeit pienākumu, bet viņiem ir tikai iespēja, ja viņi vēlas, viņi var uzstādīt šādus ierobežojumus un viņi var uh, izmantot un iegūt pēc iespējas labāku piedāvājumu. Bet, nu, otrs puses, kas notiek pašlaik ar mūsu uzņēmumiem, valsts budžets samazinās Balsts iestādes bieži vien ir viņu vienīgais vai galvenais klients, un arī viņu biznesa iespējas Eiropā krītas. Varbūt mēs varam drīzāk viņiem palīdzēt rast šīs iespējas ārpus Eiropas Savienības. Es domāju, ka atbild jā, mums tas ir jādara. Jāsniedz viņiem papildus iespējas ārpus Eiropas Savienības. Es domāju, ka esmu atbildējis uz pamat jautājumiem. Tagad vārds kolēģim specifiskāki punkti par sesto pantu. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Kolēģis jau daudz ko pateica. Es no savas puses vēlos uzstāt uz dažiem aspektiem kad mēs runājam un skat, skatāmies, kā šī regula ir izstrādāta, Tas ir pamats, kas apstiprina mūsu tirgus atvērtību. Ne tikai to, bet šī atvērtība ir pilnība atvērta visiem tirgiem zem 5 uh, miljoniem eiro. Kādi ir nosacījumi jāizpilda, lai noraidītu Mm, piedāvājumi šie nosacījumi ļoti strikti. Proti, vai nu mm, tas ir gadījums, kur ir kāda iebilda, kas ir īpaši atrunāta nolīgumā ar kādu partneru valsti, proti pār, partneru valsts jau ir informēta par šo iebildi, līdz ar to tā nebūs pārsteigta, ka tāds vai tāds produkts, prece, pakalpojums tiks noraidīts, vai arī jau, tas ir jautājums par apusējību, ne tikai tas, kas ir tekstā, bet arī, kas notiek praksē. Šī iemesla dēļ. Mūsu sistēmā mēs paredzām vēl pat papildus garantiju drošību tirgus uh, atvērtībai, jo tad, kad iepirkuma iestāde vēlēsies noraidīt kādu piedāvājumu, tad viņiem būs par to jāziņo komisijai, un tad komisija arī pārbaudīs, vai šie nosacījumi ir vai nav ievēroti. Uh, Protams, ka iepirkuma iestādei ir arī iespēja noraidīt uh, uh piedāvājumu, ja mēs gribam uh, būt kādās arī visai vienlīdzīgās pozīcijās, lai mums būtu savs svīra. Desmitais pāns. Uh, komisija saņemot šo paziņojumus, arī tad pēc diviem, trim paziņojumiem varēs teikt, ka jā, ir uh, nepieciešamība aktivizēt 8 un 10 pāntus. Šī ir tāda kopīga vīzija, ļoti grūti uh, skatīties atsevišķos abus pāntus, ja mēs nelasām priekšlikumu kopumā. Šie ir svarīgie punkti. Barņē kungs, jā, runā par nepieciešamību rīkoties. Nu, tas ir tādēļ, ka viņš un viņa dienesti ir cieši iesaistīti sarunās, kur tiek pārskatīts uh, līgums vienošanās par publisko iepirkumu. Skatot šos tekstus, tiesību aktus, radās nepieciešamība uh, Eiropas Savienību padarīt par tādu sārunu partneri ar savu svīru, ar savu pozīciju. jo daudz partneri uzskata, ka Eiropas Savienība jau pēc definīcijas ir atvērta, līdz ar to šie partneri neuzskatīja par vajadzīgu atvērt savus tirgus. Taču, ja mēs nedaudz mainām savu nostāju, tas varētu būt efektīvāk, jo Taču, ja Eiropas Savienības uzņēmumi iegūst uh, uh kādu konkursu, uzvar citās valstīs, tad arī Eiropas Savienībai kaut kas arī ir par to jāmaksā, kaut kur jāpiekāpjas. Lai varētu saņemt arī Eiropas Savienību kaut ko uh, šajos trešo valstu publisko iepirkumu tirgos, tad Eiropas Savienībai no savas puses jāveic arī kon koncesijas citās nozarēs. Uh, Es domāju, ka tas bija tieši šis konteksts, kas ir tālāk par direktīvu, bet kam ir cieši saikne ar sarunā par uh, valsts iepirkumu, publisko iepirkumu. Tad viņš, jā, apzinājās, ka ir nepieciešamība rīkoties. Paldies, priekšsētāji. Um, I think, could I just... Es eh, vēlētos, lai jūs atbildiet uz manis uzdoto jautājumu, proti par to, kādā veidā tiek piemērot patreiz eh, esošie noteikumi publiskajā iepirkumā un Eiropā spēkā esošās direktīvas, un kāpēc tad nevar izmantot eh, šo kanālu, ja cilvēkiem tas interesētu, un kāpēc tā saucamie zemās liekšņa tenderi, kāpēc tie netiek šeit iekļauti. Un varbūt jūs varētu atbildēt arī Lekagarda kunga teiktajam, kāpēc ietekmes novērtējumā jūs esat nonākuši pie šādiem secinājumiem un kāpēc jūs balstoties uz argumentiem. Par ietekmes novērtējumu. Komisija visos publicētajos dokumentos, tā skaitā arī pielikumos, jūs redzat, ka tur ir daudz darbs padarīts, tur ir konkrēti skaitļi un metodoloģijas ir paskaidrots, jo īpaši pielikumos nevis galvenajā dokumentā. Komisija, balstoties pieejamiem datiem, izstrādājusi aprēķina elementus, balstoties dažādiem pieņēmumiem. Un šie pieņēmumi ir skaidri atrunāti savā dokumentā. Un, bet nu, ir skaidrs arī, ka mēs runājam par nozaru, kur nebūtu, visi dati nav pieejami. 58. 59. pāns eh, direktīvā, eh, nozares eh, direktīvā, viena no tādām problēmām ir tāda, ka mēs nesaņemam nekādu um, atpakaļ informāciju par šo noteikumu efektivitāti. Dažreiz uh, mums ir kāds jautājums, cik lielā mērā mēs varam izmantot šo noteikumu, vai iepirkējiem ir iespēja to izmantot. Taču mums nav skaitliski, skaitliska atbilde, kas mums ļautu izvērtēt uh, to, cik lielā mērā šis instruments tiek uh, izmantots. Tad šī ir vienīgā juridiskā bāze, kas ļauj iepirkējiem uh, Uh, atbilstīgi šiem nosacījumiem noraidīt attiecīgo piedāvājumu. Šīs tiesību akts ir tāds, kur komisija nav saņēmusi informāciju, cik reāli tas darbojas vai nē. Tātad, nu jā, tas viss ir tā ļoti pieticīgi, ka mēs visu mūsu rīcībā esošo informāciju esam iekļauši ietekmes novērtējumā, bet atzīstam, ka mums trūkst pamati informācijas, un tas neļauj arī uh, attīstīt šīs hipotēzes pieņēmums un pārbaudīt uz konkrētiem uh, pamatiem. Can, can I just add one, one quick Es tikai vēlējos piebilst vēl vienu komentāru par ietekmes novērtējumu. Un bieži vien ar to rodās e, neizpratne. Komisijā veicot ietekmes novērtējumu, mums ir tā kā divi, divi etapi, un jau iepriekšējā ziņojumā to jūs pieminējāt, uh, parādījās vesela virkni uzlabošanas iespēju. Un komisija šobrīd rīkojasies sekojoši, ka sākotnējā versija drusciņi atšķirās no galīgās versijas. Un tomēr mums nav iespēja patreizējo normatīvu iekva, ietvaros vēl trešo reizi pārskatīt eh, galīgo versiju, tātad trešo teksta redakcija sagatavot. Līdz ar to tā versija, kas ir internetā, ir iespējams vēl nosūtīt jūsu ieteikums galīgajam rezultātam, bet, kā jau es teicu, mums nav iespējas vēlreiz atgriezties pie galīgā novērtējuma. Es eh, ne paskaidrošu šobrīd, kāpēc tā ir, bet, kā jau es teicu, mēs esam izmainījuši to galīgo versiju, kura tika iesniegta valdē. Un te arī vēl vēlos papildināt. Pēdējais pielikums ietekmes novērtējumā arī norāda, kādā veidā komisija dienesti ir mēģinājuši ņemt vērā ietekmes novērtējuma uh, veicēja prasības, lai uh, varētu arī saprast, kā esam pārstrādājuši šo ietekmes novērtējumu. Šīs ziņojums ir dienestu ziņojums, tas ir darba dokuments. Protams, ka komisija var izteikties pamatojoties šo dokumentu. Bet komisijai tad ir eh, jāspriež, vai ir pietiekamā elementu kritiskā masa, lai varētu pieņemt politisko lēmumu. Dažkārt mums ir pieredze, bet nav dati. Bet eh, tas nenozīmē, ka mēs nevaram pieņemt lēmumu iet tālāk. E. Tas ir ieteikums novērtējumē aprobežams, tas ir e, robeža. Tas ļauj komisijai iet tālāk, bet, protams, tas nav perfekts eh, dokuments, jums nav izdati. And, uh, um, Mrs. Vailer, and Mrs. Mrs. Vēlers kundze un Lekagārda kungs. Uh, Paldies, eh, vēlētos pateikties komisijai, bet eh, iespējams, ja deputāti vēl eh, varēs atgriezties pie šī, pie šī dosie, Vēlers kundze, jūs vēlējāties uzdot jautājumu, pēc tam Lekegarda kungs. Un Švāba kungs arī vēl vēlas runāt referenta vārdā. Vēlers kundze. Lielas paldies um, par um, valdības iepirkuma nolīgumiem. Jūs pareizi norādījāt, ka tos nevar pielīdzināt šim likumam, bet uh, jūs man neatbildējat uz manu jautājumu, kāpēc uh, attiecībā uz mūsu svarīgāko tirdzniecības partneri Ameriku mums ir vajadzīgs šis tiesība akts, ja mēs gatavojamies slēgt brīvās tirdzniecības nolīgumu. Viss šis uh, jautājums par to, ka amerikāņu tirgus nav tik atvērts, uh, Ja runa par apbruņojumu un par um, ļoti specializētām precēm, tad to taču mēs visu varētu iekļaut uh, brīvās tirdzniecības nolīkumā. Nesaņēmu atbildi uz šo jautājumu. Un tad man ļoti ieinteresē jūsu politiskais izteikums. Jūs teicāt, un es šeit pasvītroju, um, valsts iepirkumajā jomā Eiropā tiek pārāk taupīts. Un tieši tāpēc. Um, Mums industrijā vajadzētu nodrošināt uh, iespējas um, eksportam, kādas tiem līdz šim nav bijušas. Par to ir jādiskutē nacionālā līmenī. Mūsu risinājums būtu ļaut valsts iepirkuma jomai beidzot investēt infrastruktūrā. Tam vajadzētu būt risinājumam. Tieši tāpēc arī man likās, ka Šīs izteikums ir ļoti labs, un mums vajadzētu arī atcerēties par diskusijām Vācijā. Uh, valstī vajadzētu investēt praktiski visās jomās, bet, diemžēl, nav vajadzīgā finansējuma, un to noteikti vajadzētu mainīt. Uh, Lekagārda kungs. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Paldies arī komisijai par atbildēm vēlreiz vēlētos sīkāk un niansētāk uzdot manu jautājumu par uz argumentāciju balstītu izvērtējumu. Es sapratu jūs teikto, bet no otras puses. Es saklausīju jūs teiktajā to, ka mums, ja es pareizi sapratu jūs teikto, mums nav pieejami dati, lai tiešām argumentēt šos secinājumus. Mums ir nepieciešama papildus informācija, lai mēs tiešām varētu balstīties uz pieredzi un uz empīrismu. Tas ir tas, ko jūs teicāt? Ne? Nu, tad es nesapratu. Tas bija pirmais, bet otrais. Varbūt pārformulēšu savas teikto, runājot par sesto punktu. Uh, Mums ir divi procesi, kur zināmā mērā pārklājās, un es to arī jautāju. Jūs neatbildējāt par šiem, diviem, par šiem divām procedūrām, kuras pārklājās. Vai jūs eh, izmantosiet abus, gan 6. punktā, gan punktos 8 līdz 11 atrunātos procesus? Uh, Paldies! Un vēl viens jautājums arī no manas puses. Vēlskundze arī to teica. Vēlētos uzdot to Jensen kungam, kurš ir pieredzējis sarunvedējs. Vai jūs tiešām šeit mēģiniet apgalvot, ka mēs uzsāksim tirzniecības sarunas? Un, protams, ka mēs visi būsim spiesti tajās iesaistīties, jo mums nebūs vēl skaidri noteikumi tuvākos 4-5 mēnešus, bet sarunas par tirsniecību jau sāksies. Viens no principiem, pie kuriem pieturamies Eiropā, ir caurskatāmība, atvērtība. Un tas ir, tā ir arī mūsu pārliecība, ka tirzniecības sarunās ir jābūt šai atvērtībai. Un tagad eh, dalību valstis eh, mēģinās ietiepties, un ja tās nedabūs to, ko tās vēlas, tās eh, mēģinās šos noteikums apiet. Uh, thank you. Let me, let me, uh... Jā, paldies. Tātad, kāpēc mums ir nepieciešams eh, panākt to ar Amerikas Savienotajām valstīm. Mums ir nepieciešams izmainīt mūsu skatījumu uz šiem jautājumiem, jo praktiskajā dzīvē ir tā, ka šajās eh, sarunās, tirzniecības nolīguma sarunās, jūs runājat ar ekspertu grupām, kuras ir izveidojušas otras sarunvedējas puses amatpersonas. Un eh, šajās sarunās mēs tiekam uzmanīgi uzklausīti, saņemam pieklā, pretī pieklājīgu, pieklājīgu smaidu, bet patiesībā šajās sarunās eh, amerikāņu kolēģi nav ieinteresēti runāt konkrēti par iepirkumu. Un, eh, piemēram, ar Amerikas Savienotajām valstīm mēs vēlētos, lai Eiropas uzņēmumiem būtu pieejams Amerikas Savienoto Valstu iepirkuma tirgus īpaši federālā līmenī. Bet sakārtos tas pas no federālā līmeņa nav. Tātad bieži vien situācija ir tāda, viņi māja ar galvu, mēs jūs uzklausam, mēs jūs saprotam, bet tirdzniecības sarunas jau ir tādas, ka kaut ko jautājot, mums ir jāpakāpjas solīt pretim un jāpiedāvā kaut kas. Un patreizajā situācijā mēs kaut ko esam piedāvājuši, kas amerikāņiem jau ir. Es, protams, to visu ļoti, ļoti vulgarizēju, un tomēr tirzniecības sarunās tā tas tieši notiek. Un e, tipiskā gadījumā tas nozīmē sekojošo, to jau teica mans franciski runājošais kolēģis. Sarunvedē mēģina rast saistības kaut kur citur. Tātad, ja mēs vēlamies labāku pieeju tirgumu, tad ko jūs mums dosiet? Koncesijas citās nozarēs, jo viņi jau nevēlas mums dot vienkārši pieeju savam tirgumam, un eh, viņi apgalvo, ka mums jau nav spiediens, lai, spiediens no valdības, lai mēs atvērtu tirgu Eiropas uzņēmumiem. Līdz ar to, ko tad mēs varam piedāvāt? big demand for your concessions and procurement because it's a jo, protams, kā tirgus jau it kā de facto ir atvērts un tomēr, kamēr nemainīsies attieksme, tikmēr nemainīsies arī situācija. Un mēs nevaram piedāvāt sarunu vedējiem ko tādu, kas viņiem liekas nepieņemams. Mēs, protams, varam tirniecības sarunas vest, bet tas nenozīmē, ka tas automātiski novadīs pie automātiskas pieejas tirgumu īpaši ņemot vērā tās atšķirības, kādas ir starp mūsu abām sistēmām. Un kad viņi dzirdēja par mūsu ļoti dažādajiem viedokļiem, un eh, īpaši, kad mēs runājām par tirgus slēgšanu, un iespējams, ka eh, kaut ko paņemt arī no viņiem, tas nebija mūsu izvēles galvenais punkts, un tā rezultātā mēs saņēmām tik maz atbilžu. Tagad par datiem. Es neteicu, ka mums nav datu, bet eh, mēs apzināmies, ka iepirkuma dati šobrīd vēl ir nepilnīgi Eiropas Savienībā. Pat eh, starp divām ļoti attīstītām ekonomikām, kā ES un ASV, mums joprojām ir disputi par datiem. Līdz ko mēs eh, dodamies ārpus ASV un eh, lielo valstu datiem, iedomājieties, kā cik grūti ir iegūt eh, no ķīniešiem specifiskus datus par iepirkumu. Līdz ar to mums ir ļoti grūts uzdevums ietekmes novērtējumu sagatavojot, un esam mēģinājuši balstīties uz ziņāmiem pieņēmumiem un uz tiem datiem, kas mums ir pieejami. Jā, bet mēs pasakam skaidrā valodā, ka mēs jau nevaram datus uzpūst, ja tādu nav. Mēs esam mēģinājuši balstīties uz tiem datiem, kas mums ir pieejami, un kā jau mans kolēģis teica, tas tomēr ir instruments, kādā veidā palīdzēt politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem. Bet eh, ja katru reizi komisijai būs jāgaida līdz brīdim, kamēr tās rīcībā būs perfekti un visapkopojoši dati, tad eh, mēs varam gaidīt līdz bezgalībai, Tāpēc mēs labāk izvēlamies balstīties uz tiem, varbūt nepilnīgajiem un tomēr datiem, kas ir mūsu rīcībā un rīkoties. Bet izpratīsim, ka jā, sarunvedēju otrai pusē ir savādāks skatījums. Mums ir atvērts tirgus un tomēr būsim adekvāti un būsim reālisti. Tas nenozīmē, ka ka eh, mums būs visiem nepieņemams risinājums, vai tas būtu Apple, vai tā būtu lauksaimniecība. Iespējams, ka mums, eh, jā, mums jau būs jāmaksā par to, ka mums ir atvērts tirgus, bet um, tas jau varbūt ir druseņi ārpus šīs iepirkuma sarunas. Tālāk jautājums par procedūrām kuras varētu veikt paralēli sastais pāns un 8 līdz 10 pāns. Tas tiesa, ka de facto mēs varam nonākt tādā situācijā, kur mēs saņemam no kāda no nu, kāds iepirkuma iestādes paziņojumu vēlmi izteikties balstoties 6. pāntu, un tad varam uzsākt procesu atbilstīgi 8. un 10. pāntām, ka komisijai jau ir pietiekami daudz elementu, lai tā varētu uzskatīt, ka ir tāda, zinām, patoloģiska sistēma, eh, si patoloģiska situācija, kur var aktivizēt 8. un 10. pāntu. Tas ir tāds eh, pārvaldījums menedžments laikā, jā. Um, individuālās paziņošanas laikā komisija var reaģēt, tad viņi arī pieņem savu atbildību atbilstīgi 6. pāntam. 8. 10. panta process ir daudz plašāks. Tā mērķis ir arī konsultēties ar trešajām valstīm, arī e, veikt daudz plašāku uh, konsultāciju. Sestajā pāntā ir viena e, situācija atrunāta, astotajā desmitais pāns ir daudz plašāki. Tad notiecīgi nu, uz 6, 8, 10 pāntu viss process beigās tomēr ir jābūt uh, gana lielai uh, konsekvencei. Mēs esam vienmēr esam arī, protams, atvērti uz uh, pret ieteikumiem, kas varētu uzlabot esošo noteikumu, bet, nu tā, fundamentāli runājot, kā es paskaidroju, kādas divas procedūras notiek, un arī, ka par to izskās viena ja nu tā pati komisija, tad tur nevajadzētu būt uh, kādām nesaskaņām. Additional... Vēlējos vēl piebilst, ko. Tā ir papildus garantija, lai izvairītos no plaisas starp abām procedūrām. Tas laikam ir astotais un devīt, ne devītais punkts. Devītā panta, ceturtais punkts kad eh, trešā valsts ir izrādījusi interesi par sarunvešanu, tad šīs fāzes laikā, šīs fāzes laikā iepirkuma puses nedrīkst piemērot sesto pantu. Tātad brīdī, kad mēs ar trešajām valstīm vedam sarunas un pēkšņi jūs jau pieminējāt Dānijas varas iestādes, iepirkuma iestādes, kuras pēkšņi to ir nolēmušas, nē, līdz brīdim, kamēr nav panākta vienošanās sarunu vešanas fāzes laikā, viss ir iesaldēts. Nevar piemērot sesto pantu. Hey, well, I think we must move on, even though it's been a very in intense discussion. I want to Jā, šīs diskusijas ir bijušas tiešām ļoti intensīvas. Es vēlētos pateikties eh, visiem, kas ir ieradušies. Lielas paldies arī par uzdotajiem jautājumiem. Manuprāt, viedokļa apmaiņa bija ļoti vērtīga. Tagad tošu vārdu Andrisam Švābam, un eh, viņš ir referenta vietas izpildītājs, tāpēc viņš varētu varbūt izteikties noslēgumā un pēc tam arī parunāt par termiņiem. Lielas paldies priekšsēdētāji. Sākšu ar komentāru. Uh, Es, protams, respektēju Eiropas komisiju, bet ja tā saka, ka tagad ir vesels trīs eh, filozofijas, tad, manuprāt, tas ir, mm, tas iet mazliet par tālu. Mums tomēr vajadzētu atrast kaut kādu kompromisu starp šīm divām pieejām, uz ko es norādīju sākumā, tāpēc man pašlaik ir radušās grūtības to visu izvērtēt. Uzskatu, ka diskusijas šajā komitejā ir bijušas diezgan nelīdzsvarotas. Diemžēl mm, draugi no dažām dienvidu valstīm nav varējuši ierasties pie mums, un es gribētu sniegt jums trīs piemērus, ko esmu atradis pēdējos gados. Berlīnē esam tikušies ar kolēģiem no mūsu partijas, un pie mums ieradās arī mm, pārstāvji no maziem un vidējiem uzņēmumiem, kurus uzaicinājām pie mums un pateicām, ka temats būs starptautiskā tirzniecība un viņi mums ļoti skaidri pateica, ka mums ir vajadzīga atgriezniskā saikne. Nu, iespējams, ka te bija runa par īpaši specializētu tirgu, bet šķiet, ka m, mm, teikt, ka Eiropas industrijai tas nav vajadzīgs, ir nepareizi. Jā, mums ir jāskatās uz industriju, kas, sakās, uz, kas skatās uz ārpusi. Nesen biju Francijā, kas uh, firmā, kas darbojās luksusu jomā, Un uh, tur man teica, ka ja jūs to nedarīsiet, tad jūs apdraudēsiet mūsu eksporta tirgus. Tātad šķiet, ka šīs filozofijas nav uh, novietojušās konkrētās valstīs. Nav tā, ka katrā valstī būs sava uh, filozofija. Tāpat es gribētu runāt par kādu stikla ražotāju. Stikla daļa šajā uzņēmumā vēlējās, lai būtu šī uh, atgriezeniskā saikne. Uh, kamēr cauroļu vadu ražošanas daļa nevēlējās neko tam līdzīgu. Tātad tas nav tā, ka tas būtu atkarīgi no nozeres, un tad būtu jāskatās, par kuru tirgu šeit ir runa. Šeit nav runa par valsts iepirkumu. Tirdzniecība nav daļa no valsts iepirkuma, tas ir daudz plašāks jautājums. Tagad atgriezīšos pie Vaileres kundzes teiktā. Uh, Taisnība, ja runa par brīvās tirsniecības nolīgumu ar Ameriku un Japānu, ja tie tiks eh, noslēgti līdz šī gada beigām, kas varbūt ir tāds optimistisks izteikums, vēl ir jāatcerās arī par citām valstīm, piemēram, par Kanādu. Visas šīs valstis ir parakstījušas. Mm, And um, I think it has been pointed out by the Commission that there is a positive element. Tas ir parakstījušas GPA nolīgumu. Tā ir tāda mm, pozīcija, ko valstis vēl nav akceptējušas, proti, ka valsts iepirkuma tirgi būtu jāatver. Nu, Rīls kundze teica, ka tikai 50% ir atvērti, un es domāju, ka tā ir taisnība. Protams, mēs labprāt vēlētos tādu sākuma pozīciju, ka visi tirgi ir atvērti. Nē, esmu īpaši pārliecināts, ka esam atraduši risinājumu. Šķiet, ka lielākā daļa no kritiskajiem vārdiem, kas ir vērsti pret šo priekšlikumu, ir pamatoti. Domāju, ka Engela kungam vēl ir daudz darāmā. Bet es ceru, ka gan šajā komitejā, gan arī Startautiskās tirzniecības komitejā vēl būs iespēja diskutēt, un varbūt mēs atklāsim, ka patiesības lēpjas kaut kur pa vidu, un cerams, ka parlaments arī dos savu ieguldījumu. Paldies par izcilo kopsavilkumu. Domāju, ka komisija arī vēlējās atrast šo patiesību kaut kur pa vidu. Nu, cerams, ka te viss neizjuks un ka mēs nonāksim pie rezultātiem. Tagad uh, laika grafiks. Engelkungs iesniegs savu atziņu tulkošanai 7. maijā. 17. un 18. jūnijā atgriezīsimies pie izskatīšanas, 11. jūlijas ir termiņš grozījuma iesniegšanai, 18. un 19. septembrī izskatīsim grozījumus, Nē, ir pārmaiņas. Nē, priekšsēdētāji, tas ir izmainīts. Viss it kā bija kārtībā, bet grozījuma izskatīšanai ir jānotiek 25. vai 26. septembrī, un balsojums mūsu komitejā būs 17. oktobrī. Jā, jums pilnīgi taisnība. Tātad līdz septembrim, nē, līdz jūlijam mēs vēl varam domāt. 17. oktobrī tātad balsosim komitejā, mūsu komitejā, Un Startautiskās sirsniecības komitejā balsojums būs 17. un 18. novembrī, un tad cerams varēs sākt sarunas ar padomi. Nu, līdz tam brīdim es ceru, ka būs ļoti uh, tālu aizvērtējušas sarunas ar Japānu un ASV. Liels paldies visiem, tagad uh, turpināsim darbu un uh, pāriešu pie sava atzinuma. Vēlos atvainoties Vanderkampa kungam, kurš vienmēr ierodas ļoti laicīgi, tāpat arī komisijas pārstāvjiem, kas ir ieradušies. Šķiet, ka Onīdī kungs ir klāt no komisijas. Un Šmit kungs arī ir klāt. Esam jau tikušies. Ļoti žēl, ka liku jums gaidīt. Man ir prieks jūs iepazīstināt ar savu priekšlikumu. Redzu, ka Vanderkampa kungs ir klāt. Mandes kunga arī nav klāt. Šmīta kungs pārstāv Mandes kungu izcili. Rīls kundze arī ir klāt. Īsti nezinu, vai viņa runās par šo jautājumu. Ā, jūs runāsiet ļoti labi. Man ir liels prieks. Um, let's move on. Um, Turpināsim strādāt. Vai jūs mani klausāties? Jā. Yeah klausāmies. Nezināju, vai arī Ilskons manī klausās. Šīs komisijas priekšlikums ir jauna regula par Eiropas Savienības noteikumu harmonizēšanu tehniskajām apskatēm, mehani, mehāniskajiem transportlīdzekļiem un piekabēm. Uh, Tātad eh, te ir ļoti svarīgs mērķis veicināt drošību un vides standartus. Un, protams, šīs periodiskās tehniskās apskates ir ļoti svarīgs elements. Kā jau jūs zināt, Eiropas Savienībā dalībvalstīs pastāv ļoti lielas atšķirības attiecībā uz to, kā notiek tehniskās apskates. Te ir runa gan par eh, laiku starp apstiprinājumiem, tātad cik ilgs ir šis laiks, tāpat arī atšķirības attiecībā uz vecām automašīnām, automašīnu veidi, kas šeit ir iekļauti, un dažos gadījumos arī pastāv atšķirības attiecībā uz kvalitāti un arī uz šo inspekciju veikšanas veidiem. Attiecībā uz šo komiteju šķiet, ka Galvenā atbildības sfēra, protams, gulstas uz transporta komiteju. Ja runa par iekšējā tirgus funkcionēšanu, tad šeit nav pārāk daudz problēmu. Nu, šīs atšķirīgās tehniskās apskatas ne, ne, nerada mums pārāk liels problēmas. Esmu izteicis arī vairākus priekšlikumus šajā sakarībā. Manuprāt, tie pilnībā atbilst Mandesa kunga darbam. Uh, pie um, mehānisko transporta līdzekļu direktīvas. Es nodrošināšu, lai šie nosacījumi būtu savstarpēji atbilstoši. Ir skaidrs, ja motorizētie transporta līdzekļi tiks pārveidoti, tad, protams, ir jādomā arī par savstarpējo atzīšanu attiecībā uz drošības pārbaudēm. Komisijas priekšlikumā tas tā īpaši spēcīgi nebija apskatīts, bet, kā jūs redzēsiet, esmu nācis klajā ar vairākiem priekšlikumiem, ko cerams komisija atbalstīs, jo tie, manuprāt, pilnībā atbilst mūsu darbam piekšējā tirgus. Un, ja runa par saņēmēju valstīm, transporta līdzekļu nodošanas gadījumos, tad vienīga atšķirība būs tāda, ka, ja uh, transporta līdzeklis ir um, jāpārbauda ātrāk nekā bija paredzēts valstī, no kuras tas tiek nosūtīts. Citiem vārdiem sakot, ja uh, valstī, no kuras šī transporta līdzeklis nav, bija paredzēts divu gadu intervāls, un šis transporta līdzeklis tiek nosūtīts pirmajā gadā, tad tam būtu jāveic pārbauda pēc sešiem mēnešiem, nevis pēc 18 mēnešiem. Es domāju, ka tas ir pareizi, nedrīkstētu graut šo uh, sistēmu. Tāpat arī ir izteikuši, izteikti vairāk ieteikumi, um, ka cilvēki vēlētos pārreģistrēt transporta līdzekļus, tāpēc, ka tehniskās apskates ir vieglākas kādā citā valstī. Nu, es nezinu, vai tā ir taisnība. Mēs cenšamies vienkārši uzlabot uh, transporta līdzekļu tehnisko apskašu kvalitāti, tā lai tiktu visur piemēroti pietiekami augsti un vienoti standarti. Uh, Tagad eh, par grozījumiem, ko esmu iesniedzis. Esmu centies pievienot vērtību no mūsu komitejas puses. Pirmām kārtām vēlējos atrisināt svarīgo jautājumu, kā sasaistās šīs dokuments un vispārējā regula par jauna veida transporta līdzekļu apstiprināšanu. Šķiet, ka pašreizējā komisijas priekšlikumā pastāv nesaskaņas. Ir ļoti daudz tehnisku jautājumu, kas tiek apskatīti pielikumā un kas attiecās uz jauniem transporta līdzekļiem. Bet es vēlētos atkārtināt, ka ja transporta līdzeklis tiek pārbaudīts, tad tas tiek pārbaudīts saņemtajā statusā. Iespējams, ka tas ir uh, izmainīts, iespējams, ka tam ir pievienotas kādas jaunas detaļas, kas nebija paredzētas sākotnējās specifikācijās. Tieši tāpēc mums vajadzētu nodrošināt, lai šeit nav nekādu nesaskaņu. Šķiet, ka komisijas galvenās definīcijas priekšlikumā dod tādu iespaidu, ka transporta līdzeklis tiek pārbaudīts pēc eh, tipveida apstiprinājuma kritērijiem, kas bija paredzēti jaunam transporta līdzeklim bet šeit netiks paredzēts nekāds jauns aprīkojums, kas varētu būt eh, transporta līdzeklim uzmontēts. Jebkurā gadījumā es ceru, ka mans ieguldījums šeit palīdzēs. Otrs jautājums ir patērētā aizsardzība. Ja mēs paskatāmies uz eh, patērētāju um, aizsardzības tirgus um, līmeņiem, tad eh, tirgus nozare, kur ir viszemākā patērētā apmierinātība, un tas jau ir otrais gads, kad uh, ir šādi rādītāji, ir uh, e, vecas automašīnas. And the pricing and presentation of second-hand vehicles. But what Ikgadējās tehniskās apskates var palīdzēt lai novērstu tāds jautājums kā nobraukuma krāpšana. Daudzās valstīs eh, pašlaik tiek apkopoti nobraukuma dati tehniskajās apskatēs, un šie dati ir pieejami. Tātad, ja jūs pērkat uh, automašīnu, kas ir veca, tad jūs varat viegli pārbaudīt tās nobraukumu, vai tas atbilst uh, eh, reālajam. Ja tiek atklāts, ka automašīnai ir izmainīts no, nobraukums, nu ir notikusi krāpšana, tad ir paredzēts noteikums, ka šis nobraukums ir jāatstāda atpakaļ sākotnējā pareizajā iestatījumā. Tāds ir ieteikums šajā priekšlikumā. Otrs ādams attiecas uz kādu lietu, kas arī ir zināma šīs komitejas deputātiem. Te ir runa par piekļuvu tehniskai informācijai, lai ļautu Eh, transporta līdzekļos pārbaudīt tad, tādās jomās kā, piemēram, emisiju uh, sistēmas, drošības sistēmas, tāpat arī dažādas citas lietas, kas pēdējā laikā tiek elektroniski pārbaudītas. Tipveida apstiprinājumi šķiet eh, attiecās uz Eiros 6 dokumentu, Veisgerbers kundze bija referente, un mēs tur paplašinājām vairākus priekšlikumus par datu piekļuvi. Un uh, tur bija runa par neatkarīgiem remontdarbu veicējiem. Šiem datiem vajadzēja būt pieejamiem arī tehniskās apskates vietās, visās tehniskās apskates vietās. Dažās valstīs uh, šo tehnisko apskati veids tādos plašos lielos centros, to neveic uh, autodarbnīcas. Manā valstī mums ir ļoti plaša pieredze uh, ar to, ka testēšana var notikt eh, atsevišķās individuālās darbnīcās, kuras eh, regulāri pārbauda, tiek veiktas nejaušās pārbaudas. Es nesen um, vedu vienu no saviem senajiem automobīļiem, kuram ir mazs nobraukums uz darbnīcu sestdienas rītā, un tur īstenībā pēkšņi atbrauca inspektori. Nu, es nezinu, vai tas bija īpaši tā sarīkots, jo viņi zināja, ka esmu referents par šo jautājumu, bet jebkurā gadījumā es stāstīju par to vadošai komitejai, transporta komitejā, uh, Eh, referents ir ieviesis priekšlikumu, ka šāda veida testēšana ir Lielbritānijā nevarēs notikt. Es uzskatu, ka tas nav akceptējami. Manuprāt, tas ir absolūti nevajadzīgs priekšlikums, un es ceru, ka transporta komitejā tas tiks izbalsots. Taču es domāju, ka pats svarīgākais ir tas, ka mums vajadzētu ļaut, lai darbanīcu eh, aprīkojuma ražotājiem būtu piekļuve šādiem datiem, un tā kā šeit ir runa par ļoti plašu priekšlikumu, mums ir vajadzīga arī elastība, lai transporta līdzekļu testēšanas aģentūras, kurām ir jārīkojas ar visnotaļ plaša veida dažādiem aprīkojumiem, piemēram, lauksaimniecības tehnika, kur iespējams šāds testēšanas aprīkojums uzreiz nav pieejams. Ja runa par vēsturiskiem automobīļiem, šeit ir paredzēts izņēmums, un tie ir arī atšķirības starp valstīm. Uh, Lielbritānijā, tad, kad mans automobils būs 30 gadus vecs, tagad tam ir 24 gadi, tad uh, to nevajadzēs katru gadu pārbaudīt. Manuprāt, tas uh, nav īsti prātīgi. Mans automobils nobrauc apmēram 5000 km gadā, bet man vēl ar vien tas ir jāpārbaudas, lai gan es ļoti labi par to rūpējos. Tātad man, uz man neatiecas nekāds izņēmums. Katrā ne katrā valstī pastāv šādi izņēmumi. Es domāju, ka vēsturiska automobīļu, seno automobīļu definīcijas arī ir atšķirīgas valstīs, un iespējams, ka vēsturiski iemeslu dēļ vajadzētu arī to atstāt dalībvalstu ziņā. Es neatbalstu šādu definīciju visas Eiropas līmenī. Es nezinu, vai te arī runa par iekšējo tirgu. Tāpat arī es pieminēju savstarpēju testēšanas atzīšanu, esmu ieviesis arī pārskatīšanas klauzulas iespēju. Tās ir mans rekomendācijas kolēģiem, tas ir mans priekšlikums, eh, ko mēs varētu iesniegt transporta komitejai. Esmu jau to apspriedis ar referentu transporta komitejā un šķiet, ka viņš piekrīt mūsu viedoklim, viņš uzskata, ka tas uzlabos viņa ziņojumu. Bet, protams, arī ēnu referenti var iesniegt pilnīgi jaunus grozījumus, un es viņus aicināšu ar mani tikties um, tuvāko divu nedēļu laikā. Varbūt mēs varētu šo procesu kaut kā koordinēt un varētu arī diskutēt par to, kas ir noticis vadošajā komitejā. Man ir liels prieks, ka esat iesnieguši savus komentārus, došu vārdu komisijai, lai tā mums pastāstītu, kādas ir, kāda ir pēdējā attīstība un arī kā mēs varētu rīkoties tālāk. Pirmais izteiksies Vanderkampa kungs. Eh, meneer de voorzitter, dank u zeer. Um, paldies, priekšsēdētājkungs. Liels paldies par šo ļoti skaidru atzinumu. Tas tika izstrādāts, manuprāt, uh, no nu, ļoti skaidras simtko perspektīvas. Nīderlandē šis dosie būs īpaši politiski jūtīgs dosie. Tad, kad jūs runājat par valsts iepirkumu, par publisko iepirkumu Nīderlandes, eh, pils viņi nezina, par ko ir runa, bet, kad jūs runājat par tehnisko konto, tad visi zina, kas tas ir, eh, katram ir mašīna, tātad tas ir kaut kas ļoti konkrēts. Šajā atzinumā jūs nesakat, vai tev jābūt direktīvai vai regulai bet astotajā grozījumā jūs kavēties pie definīcijas. Bet, nu, es savās tiesību zinātnēs saprotu, ka e, šādas tiesības jāatrunā regulā, bet jūs atsaucaties tikai vienīgi uz pielikumiem par tehniskās kontrols e, periodiskumu, ne, tas nekur neparādās pašā tekstā, tas nav saprātīgi. Tālāk. Jūs ievadvārdos arī teicāt, e, par, runājāt par ražotāju datiem, kuriem ir jābūt pieejamiem e, tiem, kuri veic šīs pārbaudas inspektoriem. Bet vai šie neatkar milzīgie autodīleri, vai viņiem būs visi šie dati, jūs runājat par uh, ražotājiem, bet kā ir par kā neatkarīgiem dīleriem, tie nav minēti. Tos vajadzētu skaidri, konkrēti minēt, neatkarīgie dīleri. Un trešais jautājums ar to arī noslēgšu. Tas ir saistīts ar uh, iekšējo tirgu. Varbūt šis teiks arī ļoti skaidrs šeit ir jāmiņ, jūs runājāt par testu apusēju atzīšanu, bet uh, transporta nozare ir arī savas intereses. Ir valsts, kuriem ir daudz transporta un dažādi. Vai mēs varam nolikt to vienādā līmenī, kā valsts, kurām ir mazāk transporta? vai tie ir kādi krāvas transporti, kas pārvedīs preces, vai kādi citi, varbūt tie ir tas konkrēti, jā, no dala, varbūt arī divu riteņu transporti ir jāmin. Paldies, Šmita kungs. Liels paldies, priekšsētāji kungs. Izskatās, ka es te nepārtraukt kādu aizstāju. Agri vai vēlus, droši vien, kā dokumentu arī savu vārdu uzlikšu. Lai nu kā. Manders kungs, tā kā jūs jau paudāt savu viedokli. Un, Sūt um, atbilstīgi, tad viņš atbalstīs šo priekšlikumu, un tas sasaucas arī ar viņa ziņojumu. Un tas, protams, ir būtiski. Mantas kungs ir par uh, savstarpēju atzīšanu. Jūs grozījumiem būs ļoti plašs atbalsts, bet, nu, es teiktu, bet tagad mans personīgais viedoklis. Parlaments, kur es zinu vislabāk, kur esmu strādājis tur augšā ziemeļos. Viņi tā krāt ar zeltaino kārtiņu, un viņi saka, ka tas ir subsidiaritātes tests. Manuprāt, viņi jau to darījuši 29 reizes. Viņi ir absolūti Eiropas rekordisti šajā jomā. Nu, tad jūs redzat, apmēram, cik lielu atbalstu varat sagaidīt no mā, mūsu, uh, manas valsts valdības. Bet nu redzēsim. Bet es nezinu, vai uh, drīzāk. Uh, Šis jautājums, nezinu, saistīts ar pārobežu aktivitātēm. Esmu pārsteigts. Protams, ka mums te ir dažādas uh, testēšanas modeļi, iespējas, daži ir modernāki, daži nē, nu tām slapatiktos domāt. Bet, nu, mobilitātes lieta un realitāte ir tāda, ka mēs čērsojam robežas. Un tā atzīšana ir jābūt vienādai visiem. Mēs varam paļauties uz iestādēm mūsu valstīs. Es domāju, ka mēs, eh, nu, tāds refleks, mēs to paši varam visu izdarīt. Bet dažreiz varētu atkal šādā veidā veicināt vēl lielāku mobilitāti un arī reiķināties ar iestādēm, kas strādā pēc kopīgiem noteikumiem. Nu, tā ir man tāds personīgs viedoklis. Kurā gadījumā tas ir solis uz priekšu, lai palielinātu mobilitāti Eiropā. Paldies! Labi, paldies! Lielas paldies! Vedošais referents dalība valsts arī skatās uh, šo tekstu. Viņi gribēja, lai šī būtu regula, ne, uh, direktīva, nevis regula, un varbūt Andrēs kungs tā neuzskata. Atvainojos kolēģiem, jo, kas ieradušies ir tagad, jo mēs esam iekavējuši. Pirmais jautājums aizņem ļoti ilgu laiku. Thank you. Varbūt mēs īsi varētu uzklausīt teiks, eh, viedokli no komisijas. Uzklausiet komentārus, ko teicu es un ēnu referenti. Paldies, priekšsēdētāji, paldies jums personīgi par šo ziņojumu. Paldies par komitejas locekļiem. Es zinu, ka esat eh, šai, šeit iekļā, ieguldījis daudz darba, arī izlasījāt ietekmes novērtējumu. Tik tiešām šis jautājums ir vairāk par ceļu satiksmes drošību, bet, protams, tas ir tieši saistīts ar iekšējo tirgu. Līdz ar to esam ļoti būtiski. Eh, ļo, esam ļoti priecīgi par jūsu ziņojumā izteiktiem priekšlikumiem. Uh, Jūs nu dienu esat iekļāvis daudz svarīgu aspektu, kas ir cieši saistīti ar iekšējo tīrgu, daži piemēri. Piekļuvi informācijai, stiprināt uh, neatkarību, ievērojot, protams, dažas konkrētas nosacījumus, tas viss ir svarīgi un arī elektroniskais formāts, kādam vajadzētu būt šiem certifikātiem. Jūs noteikti arī pamanījāt, ka Idra komitejas eh, deputāts Kariņš arī izteica savu atbalstu šiem aspektiem. Un tad otrs aspekts Mums ir būtisks ir arī stiprināt savstarpējās atzīšanas aspektus. 10. 13. grozījums eh, tiešām varam atbalstīt, kā arī 8. grozījums, kas sniedz skaidrību par šo tipu apstiprinājumu regulā. Tas arī bija ļoti būtiski. Patērētāja eh, šī eh, šīs aspekts arī krāpšanās ar nobraukumu, uh, šī grozījums ļoti patīk, un tad arī vēsturiskie se, nie, uh, transporta līdzekļi mums ļoti patīk, kā jūs esat vienkāršojis un precizējis definīciju, tas bija ļoti svarīgi. Par to jau arī runājām pirmajās diskusijās par priekšlikumu, un viena lieta mums tomēr ir šaubas par to, ja tiek svītroti dažādi kritēriji, kādi uh, sākumā bija iekļauti definīcijā, te runāja par 4. līdz 7. grozījumiem. Labi, jā, mēs varam iet ar jums roku rokā vienkāršošanas virzienā, bet kopīgo kritēriju uh, jomā varētu saglabāt vienu, divus vārdus jo mēs gribam nodrošināt, lai, uh, lai tiek saglabāts galvenās uh, automašīnas uh, daļas. Pēc tam, protams, ir jautājums par automašīnas vecumu, bet. Tam ir galbeigās, tai mašīnai tomēr jāizskatās pēc uh, kādas automašīnas, kā viņi izskatījās sākumā. Citādi nonāksim pilnīgi absurdā situācijā. Tad vēl viena lieta, kas tika minēta par divu rīteņu transporta līdzekļiem. Jā, arī par to esam runājuši šeit un transporta komitejā. Un kā kungs ļoti labi zina, ka viedokļi pašlaik šķēļus, bet mēs tiešām uh, ticam, ka jāiekļauj arī šie motorizētie divu riteņu transporta līdzekļi. Problēmas eh, drīzāk noteikti par to, kādus testus šeit paredzēsim, un arī diskusiju laikā sniedzām daudz eh, informācijas par to, ka izmaksas būs zemes un tam līdzīgi, bet ja ir daži, ja ir kādas lietas, kas objektīvi nav vajadzīgas. Arī ņemot vērā to, ka motorizētie divu rīteņu transporta līdzekļi tiek dažādi arī izmantot. Mēs par to visu varam diskutēt vēl. Mēs gribam to iekļūt aptvērumā, bet ir ļoti svarīgi to iekļaut šajā tiesība aktā, kā mēs to varam atrunāt jo motorizētie eh, divu rīteņu transporta līdzekļi šodien ir ļoti līdzīgi automašīnām, un arī tur ir nepieciešams pārbaudīties šos transporta līdzekļus. Visbeidzot, Smita kunga personālais komentārs. Gribu vēlreiz teikt, ka mēs šeit runājām par priekšlikumu kur mēs runājam par minimāliem noteikumiem. Protams, mēs atzīstam, ka mums ir arī jāparedz elastība. Taču gala beigās šīs mašīnas jau brauks pie mūsu valstu ceļiem. Un uh, arī pārobežu lietoto automašīnu pārdošanas līmeņi tagad ir tik augsti, ka mums noteikti ir jāpārskat kopīgie uh, noteikumi. Un es domāju, ka mēs atradīsim pareizo līdzsvaru. Paldies! Good. Well, thank you. Paldies! Domāju, ka visi ņemsim vērā tikko izskanējušo. Atbildīgā komiteja eh, nākamajā nedēļā izskatīs eh, grozījums un eh, Tas, ko jūs teicāt par transporta līdzakļiem, redzēsim, vai mums būs iespējams par to vēl parunāt. Pretējā gadījumā varam to šobrīd atstāt, kā tas ir. Grozījumi ir iesniegti, bet 24. Eh, aprīlī izskatīsim, 25. aprīlī balsosim šajā komitejā. Paldies komitejai, ka piedalījāties šajā diskusijā. Atvainojos kolēģiem jo mēs esam jau pārsnieguši par pusstundu mūsu laika grafikus. Es ceru, ka tas nevienam problēmas neizraisīs. Ja jums tiešām ir jārodas projām, tad dariet man to zinām un mēģināsim rīkoties drusku ātrāk. Nākamais darba kārtības punkts ir tiesas pieejamības uzlabošana juridiskā palīdzība civillietās un komerclietās pārobežu strīdu gadījumā. Izskatīsim Hansa Petera Meijer ziņojumu grozījumus. Ēnu referenti ir ieradušies. Izskatās, ka no sociālistu grupas neviena nav. Foksa kungs šeit nav. From my side, but anyway, um, let's hear from uh, Un um, uzklausīsim Hansu Pēteru Meijeru. Komisija arī ir šeit. Sveicināti. Tagad došu vārdu referentam, lai iepazīstinātu ar grozījumiem, pēc tam Rošfor kungs, un pēc tam, ja kāds vēl vēlēsies izteikties, un tad dzirdēsim arī komisijas teiktu. Meijer kungs. Jā, ja, <clears throat> Vazicnā. Priekšsēdētāji, godējumie kolēģi, šis ir patiešām iepriecinošs ziņojums. Te ir runa par eh, tirdzniecības tiesībām. Šie grozījumi, kas ir iesniegti, ļoti labi <clears throat> iederās eh, kopējā ziņojuma tēmā. Tātad 21 grozījums ir iesniegts, 8 no Spānijas kolēģiem, 5 iesniedzis Rošfors, 1 ir iesniedz, iesniegts kolēģi Raptī. <clears throat> Lielākā daļa no šiem grozījumiem ir ļoti labs papildinājums atzinumam. Tie atzinumu uzlabo, tāpēc arī šos grozījumus atbalstīšu, jo īpaši tas attiecas uz tiem grozījumiem, kas uh, Uh, uzstāja uz spēcīgākām informācijas kampaņām, uz to, ka informācija ir jābūt pieejamākai. Un tāpat arī, uh, kur ir runāts par mācību pasākumu nodrošināšanu iesaistītajām cilvēku grupām. Es vēlētos teikt, ka mēs nevēlamies šeit dot priekšroku konkrētām iedzīvotāju grupām. Ir skaidrs, ka ir vajadzīga palīdzība Eiropas Savienības līmenī, ir vajadzīgas robežvērtības, un šīs robežvērtības attiecas uz visiem iedzīvotājiem, neskatoties uz to, vai tās, vai tie pieder konkrētai iedzīvotāju grupai um, kaut kāda ekonomiskiem sudēļ. Bet, nu, protams, um, dažās valstīs pastāv šādi nosacījumi. Uh, Nu, mēs nevaram ar likumu šeit izdarīt atšķirības starp dažādām pilsoņu grupām. Tas viss attiecas vienlīdzīgi uz visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Ja ir runa par kriminālu prasībām, tad eh, es domāju, ka šķiet mēs neesam šeit atbildīgi. Komerciāls, eh, es atvainojos, krimināla lietas ir dalība valstu lietas arī tādos gadījumos, kad ir runa par pārobežu gadījumiem. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mēs nevaram šeit rīkoties. Vienīgais, ko mēs varam darīt attiecībā uz kriminālu lietām, te ir runa par autortiesībām, ja ir jāuzliek sodi uh, autortiesību neievērošanas gadījumos, bet, nu, diemžēl mums vēl nav kompetences uh, citos jautājumos. Pēdējais vēlētos uzdot jautājumu Raptī kundzei, kā viņa tieši bija domājusi, uzdo, ko viņa tieši bija domājusi ar šo grozījumu. Šeit ir runa par par braucienu pie pirmā advokāta, tad, tad tas ir pirmais posms. Te nav runa par braukšanu uz tiesu, bet gan par tikšanos ar advokātu. Mm, bieži vien ir jātiekas ar advokātu, tāpēc, ka neviens vēl nepārzina citu valstu tiesības, un līdz ar to mm, braucienu izdevumiem būtu jābūt minimāliem. Protams, ja runa par braukšanu uz tiesu, uh, tad eh, tas ir kaut kas cits, jo tad, kad ir tiesas pavēsti, tad ir jādodas uz tiesu citā valstī. Bet eh, iesniegt šādu iesniegumu vajadzētu jau procesa sākumā, jo tikai šādos gadījumos varēs apstiprināt eh, šos maksājumus. Vismaz Vācijā es par to pārliecinājos, ir iekļauti arī ceļošanas izdevumi. Tātad, protams, ir vajadzīgi attiecīgi apstiprinājumi, tiesneša lēmumi. Nedomāju, ka šeit parādās kāda problēma. Auffordern, die angesprochene Verbesserung zu übernehmen. Protams, ir jādomā par uzlabojumiem, ir jādomā arī par lielu informēšanas kampaņu uzsākšanu. Daudzi no mums ir nodarbināti profesionālajā jomā un ir patiešām žēl, ka ļoti maz cilvēki zina par šādu iespēju pieprasīt um, Eiropas Savienības palīdzību tiesas sistēmu sekšanā. Uh, Rochefort, Rošfor kungs, vai arī kāds vēlēs izteikties Raptīkundas vārdā? Nē. Um, Merci, monsieur le président. Uh, je vais, je vais... Paldies, priekšsēdētāji. Uh, ziņojums un ziņotājs ir uh, lieliski. Tad atcaucos uz šo uh, vienprātīgo garu, ar kur sākām šīs diskusijas brīdi atpakaļ, var arī piekrist Maier kungām par to, ko viņš teica. Par to, ka ir jā, arī šajā lietā jāiekļauj krimināla kodeks, un tur, protams, nav tikai inko komitejas teikšana. Tāpat kā Maier kungs teica, ka viņš ar lielu atvērtību uh, Eh, pieņem dažādu kolēģi iesniegtos grozījumus. Es arī uzskatu, ka viņa paša grozījumi uzlabo tekstu. Es tos globāli atbalstu, pat varētu teikt visus. Maieri kungs ir izteicies precīzāk par delikāto jautājumu par Eiropas C, advokāta centra izveidi. Uh, Nu, jā, tad šajā centrā mēs varētu izvēlēties tāds advokāts, kas prasa uh, vajadzīgo valodu un kur arī zina eh, attiecīgās jurisdikcijas noteikums. Tas ir ļoti būtiski. Izvērtēšana, kas ir veikta par šīs direktīvas piemērošanu, norādīja uz to, ka ir praktiskas grūtības izvēlēties pareizo juristu. Tā kāds ir arī Francijā Ehm, mums ir jāizvēlas viena iestāde katrā dalību valstī un viena vienība, kur tiek arī saņemta šī lūguma pēc tiesiskās palīdzības un vienība, eh, kas arī, nu, kas nodarbojas ar šo lūgumu nodošanu. Tālāk. Uh, Piekrītam arī Mērkungs sacītajam, ka ir nepieciešams uzlabot uh, apmācību, tas īpaši attiec uz 18. direktīvas pāntu. Arī 21. februārī apmainoties ar viedokļiem, es minēju par daž, dažus punktus, kur piedāvāju grozījumus, gribu tikai minēt divus. Par uh, piekļuvu formulāriem. Tad, darīt no formātu un redzamības eh, viedokļa. Mērkungs piedāvāja jaunu grozījumu, bet man te tāds jautājums viņam. Gribam, lai formulārs būtu vēl pieejamāks, taču viņš piedāvā, lai tas būtu pieejams tikai Word formātā. Bet es nezinu, vai mums būtu jāizvēlas viens konkrēts uh, Uh, šāds risinājums. Mēs zinām arī, ka Ford ir Amerikas kompānijas īpašums, kam ir zināms monopolis un tendences un ir tomēr alternatīvas pieejams. Es nezinu, varbūt Maier kungs varētu kaut kā to paskaidrot, varbūt neminēsim šeit precīzi, kādu uh, šo datoru programmu mēs izmantosim. Tad arī uzstāju uz jautājumiem par uh, ekonomiskiem kritērijiem un joprojām tie ir aktuāli. Nu, nevis tāpēc, ka man ir ārkārtīgi liels entuziasms to darīt, bet, nu, dažādās dalību valstīs tas tiešām ir ļoti sarežģīti. Interpretācijas atšķiras eh, starp izcelsmes valsti un eh, valsti, kur atrodas kompetentā jurisdikcija. Uh, kompetentā tiesa, kas var arī neņemt vērā šos ekonomiskos kritērijus vai tos apvērst. Es domāju, ka tā ir ļoti liela problēma ziņojumā, bet ar šo grozījumu es gribēju izteikties skaidrāk, lai vispirms mēs konkrēti atzīstam, atrunājam šo grūtību un lai tā pēc vispēc labāk arī tik ņemt vērā. Noslēgumā Jā, nu es gribēju teikt, ko līdzīgi kā Meija kungs par aptīkundas grozījumu. Man ar tie arī jāatzīst, ka es tad, kad to izlasīju, īstenībā sapratu, kā to interpretēt. Tad, tad viss ir inter... par to interpretēt divējādi. Aptīkundas varbūt lūdz, lai uh, izmaksas tiek nosēktas pirmajā braucienā. Uh, kamēr vēl notiek šī eh, eh, tiesiskā atzīšana, bet eh, vai šī izdevuma nosekšana notiek tad, kad personu, personai piešķir šo um, tiesisko palīdzību, un līdz ar to tas ir ar atpakaļējošu datumu, vai nē? Es drīzāk interpretēšu to, kā tikko teicu, jo Man arī daudz jautājumu par šo grozījumu. Nē, esmu pilnībā pārliecināts par to, Mairkungs arī sniedz mums savu viedokli. Nu, es arī gribu dzirdēt komisijas viedokli par šo. Lūk, priekšētāji kungs, es ceru, ka mēs noslēgsim veiksmīgi šo darbu. Un būs arī, protams, jādomā par to vēl jūri komitejā. Thank you. Anybody? Paldies. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Labi. Mm, noteikti, ka Rošvora kungs jau mirst nost no ziņkārības. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvē, pārstāvē lai viņi atbildētu uz jautājumiem. Paldies, priekšsēdētā. Īstenībā var izteikties pavisam īsi. Es varētu vēlētos pateikties arī šai komitejai par izrādīto interesi par juridiskās palīdzības direktīvu. Jau sākumā vēlētos teikt, ka šis instruments attiecas uz civillietām, tātad starp privātajām pusēm. Šeit nav runa par krimināllietām. Izskatīsim jūsu uh, ziņojumu, izskatīsim jūsu atzinumu ļoti detalizēti. Tāpat arī šie pieminētie mācību jautājumi un pielikumi mums arī šķiet interesanti. Mēs uh, Vēlamies uzlabot arī e, e tieslietu pakalpojumus, kas tika pieminēti. Mēs tagad mēģinam izveidot e, mājas lapu, kas ļautu mums papildināt e-justice portālu. Tāpat arī e, ziņojumā tika pieminēta direktīva, kas mums liekas būtiski, to ņemsim vērā. Nevēlos iedzināties detaļās, vēlreiz atkārtošu savu pateicību par jūsu pausto viedokli. Mēs to ņemsim vērā. Uh, strādājot pie eh, tālākajiem komisijas ziņojumiem. Paldies! Good. Well, thank you very much. Mr. Meyer, did you... Paldies! Meija kungs, vai vēlaties vēl ko piebilst? No kurz, <clears throat> zum einen... Pavisam īsi. Vācijā eh, attiecībā uz advokātiem nav tādu problēmu internetā. Uh, var eh, advokātus meklēt, un tur ir arī iespēja izvēlēties, kādā valodā jūs vēlaties advokātu, franču, itāļu un tā tālāk. Piekļuvē veidlapām pilnībā piekrītu. Un tas arī šeit ir iekļauts. Vajadzētu būt tādam vienotam formātam, ko var eh, izpildīt. Uh, Tātad te ir runa par veidlapu, par proces, procesu izmaksām. Tur ir eh, dažādas iedeļas, un to var tā vienkārši izpildīt, lai ne, nevajadzētu to atkārtoti um, meklēt un atkārtoti uh, pildīt. Vajadzētu būt tā, ka to var uh, ielādēt un to var ie, ie, aizpildīt un pēc tam nevajag vairs par to domāt. bildgleiche Formulare nimmt. Also nicht nur, dass dasselbe drinsteht, sondern dass dasselbe am gleichen Ort von. Mums ir jādomā par to, lai šīs veidlapas izskatītos vienādi, lai tās varētu ielādēt jūsu valodā, lai te nebūtu runa tikai par vienu saturu, bet par to, lai šīs lapas izskatītos vienādi arī visās citās valstīs. Nevajadzētu būt tā, ka šī veidlapa ir jāiesniedz atsevišķi katrā valstī. Tam visam vajadzētu būt vienā vietā, un cilvēki šeit varētu paskatīties un salīdzināt. Attiecībā uz pārējo, es domāju, ka tas ir ļoti būtiski mūsu patērētājiem. Es domāju, ka mūsu komitejā esam uh, pilnībā par to vienojušies. Un liels paldies! balsosim 11. aprīlī. Tātad 11. aprīlis ir balsošanas diena, un pēc tam jūrija komitejā mājā tas tiks skatīts. Lielas paldies, tad tagad varam pievērsties pēdējiem šīs dienas darba kārtības punktam. Un te ir uh, pirmās diskusijas par komisijas priekšlikumu dzimumu līdzsvars biežā, biežāk kotēta uzņēmuma direktoru bez izpildu pilnvarām vidū. Skatos, ka mūsu referente Pārvanovs kundze ir klāta, arī Legripas kundze ir referente tautas partijas grupai. Neredzu Hedas kundzi. Vēlers kundze ir klāta, šķiet, ka Vēlers kundze arī izteiksies. Jā, jūs izteiksieties jūsu grupas ēna referents vārdā. Bīlena kungs arī ir klāt. Vai jūs arī izteiksieties? Nē, labi. Tādā gadījumā man noteikti vajadzēs par to izteikties. Right, uh, to, um, uh, the... Došu vārdu tagad Pārvanovas kundzei, lai viņa uh, dod, izteiktos par šo priekšlikumu. Vai kāds ir no komisijas klāt? Varbūt jūs varētu ar sevi iepazīstināt, jūs neesat manā sarakstā. Lūdzu, nospiediet mikrofonu pogu. Afternoon, my name is Rosalinda. Labdien! Mani sauc Rozalīna Laflīs, un es eh, strādāju DG Justice un pārstāvu komisiju. Es eh, atvainojos, ka mans vārds jums netika tapis zināms pirms tam. Jā, es nedzirdēju jūsu vārdu vēlreiz. Vanderīs, kundze. Vandervlīs. Tā man sauc. Paldies! Rozalīna, to es dzirdēju. Thank you very much. Now, Mrs. Parvanova. Parvanovas kundze, lūdzu. Paldies! Šis eh, atzinums eh, ir radies pamazām. Tā bija komisārs Redingas kundzes iniciatīva un pēc debatēm starp dalību valstīm un starp dažādām iesaistītajām pusēm radās ideja par to, ka vajag sagatavot šādu ziņojumu. Visi esam viensprāts, ka vajadzētu uzlabot situāciju un sieviešu procentu biržā kotēta uzņēmuma direktoru un izpildu direktoru vidū. Redings kundze pamudināja biržā kotētos uzņēmumus pašiem sakārtot situāciju, tomēr brīvprātības princips nedarbojās. Tas, ka sievietes vairāk strādāt uzņēmumu valdēs, var uzlabot gan uzņēmumu ekonomisko situāciju, gan arī uzņēmumu eksistēšanu un eksploatāciju vispār. Kā jau teicu, brīvprātīgie pasākumi nedeva cerēto rezultātu, lai izvairītos no šīs plaisas starp vīriešu un sieviešu pārstāvniecību. Eiropas Savienībā ir ļoti plašs atbalsts kvotu sistēmas ieviešanai. Pagājušā gada martā eiro barometrs veica pētījumu un izrādījās, ka trīs ceturdaļas no visiem aptaujātajiem apgalvoja, ka viņi ir par kvotām. 48% apgalvo, ka tieši likumdošanā ievietota kvotu sistēma varētu sakārtot šo sistēmu. Tātad tas ļoti skaidri parāda, ka Eiropas iedzīvotāji uzskata, ka bez adekvātas likumdošanas situācija nemainīsies. Esmu referente, atzinuma referente, un mēģināju sagatavot tādu tekstu, kurā tiešām parādītos mūsu komitejas mandāta ietvaros svarīgi šās jomas sakārtošanas punkti. Protams, uzņēmumu valdēm pašām ir jālem, ko un kā, un tomēr sievietes pieņem lēmums par apmēram 70% visu lēmumu, ko pirkt un kā, vismaz mājasēmniecībās. Tāpēc eh, domāju, ka uzņēmumiem, kur nodarbojas ar adekvātu ražojumu, piedāvājumu un pakalpojumu piedāvāšanu, piedāvāšanu mājasēmniecībām vajadzētu to ņemt vērā. Mums eh, vajadzētu um, tomēr sakārtot šo situāciju par biežās kvatēto uzņēmumu direktoru izpildvarām. Uh, Iekšējā tirgū daudzi uzņēmumi darbojās pāri robežām, un tam ir nepieciešams adekvāts likumdošanas pamats, lai varētu nodrošināt ekonomisko izaugsmu iekšējā tirgū. Patreizējā ekonomiskajā klimatā gan eh, biznesa konsultantu firmas, tādas kā Deutsche Bank un arī McKinley, ir pierādījusi, ka ir ļoti pozitīva un cieša līkne starp to, cik daudz sievietes ir uzņēmumu valdēs un par to, kā uzņēmumam sokas dzīvē un darbā. Uh, Tomēr Eiropas Savienībā mēs e, nevaram tikai un vienīgi īstenot nediskriminācijas principu. Mums tomēr ir jādomā arī par organizāciju un uzņēmumu ekonomisko pilnveidojumu. Demografiskās krīzes apstākļos Mēs uzskatām, ka netiek pietiekami izmantota puses no iedzīvotāja ekonomiskā, ekonomiskais potenciāls. Un domājam, ka sieviešu, labāk, sieviešu spēju labāk izmantošana ļaus augt mūsu ekonomikai. Sistemātiski izslēdzot adekvātus un piemērotas kandidātas iekļaušanai uzņēmumu valdēs nav pieļaujams. Tāpēc, respektējot dzimumu līdztiesības principu, visiem uzņēmumiem vajadzētu nodrošināt sieviešu pieeju biznesa darbībām un izveidot tādu vidi, kas ļautu sievietēm pilnvērtīgi izpausties. Ceru, ka mums būs auglīgs, interesants un diskusijas, kas ļaus mums sasniegt paraugu praksi Eiropā jo šobrīd eh, biržās kotēto uzņēmumu direktoru un izpildirektoru vietās nesēž pietiekami daudz sieviešu. De Gripas kundze, Vēlers kundze un, protams, Rīles kundze vēlēties izteikties. De Grip, lūdzu. Merci, le... Paldies, priekšsētājs, ku, priekšsētāj kungs. Es arī no savas puses vēlos uzteikt šo direktīvas priekšlikumu. ko piedāvāja novembrī komisija. Un arī dalību valstīs un arī parlamentā tas ir radījis uh, reakcijas, lai mēs varētu progresēt uh, šajā jomā, ņemot vērā arī turpmāko parlamentu darbu. līdz šis jautājums attīstās politiski, tas viss ir ļoti interesanti, jo komisija nāks klajā ar šo priekšlikumu. Jautājums absolūti svarīgs. Lai sievietes tiktu vairāk iesaistītas lēmumu pieņemšanas procesā visās jomās. Šis jautājums ļoti aktuāls visās nozarēs. Lai veicinātu sieviešu iesaisti lēmumu pieņemšanā. Līdz ar to ir absolūti loģiski, ka mēs izskatām šo jautājumu, kā arī uh, padomēs lielajos uzņēmumos palielināt sieviešu īpatsvaru. Dalību valstīm arī piedāvāt koriģēt šo, šos trūkumus un uh, mazinātu nevienlīdzību, kurai nav pamata. ja mēs arī skatām dažādas pētījumus, pētījumus, kurus veica pilnīgi nopietni biroji, gan runājot par uzņēmumu konkurētspēju, lai sasniegtu mērķus. Mm, mainīt esošo situāciju, kā teica Paranovas kundze. Protams, mums ir jāievēro IMCO komitejas kompetenču lauciņš, kā optimizēt cilvēku resursus, uzņēmumu, uzņēmumus un kā mazināt arī šīs, uh, šo, šīs uh, problēmas un līdzsver trūkumu iekšējā tirgū. uzņēmumi, kuriem ir nepieciešams pēc iespējas harmonizētāks ietvers, tā skaitā arī uh, pārvaldības jomā. Tie bija ievadvārdi. 2011. gadā Francijā arī pieņēma likumu, kuru arī inicijēja divi parlamentārieši. Tas nebija likuma projekts, kur izstrādāja valdība, bet divi parlamentārieši инициативе. kas pieder manai politiskai pārtijai, kopēkungs viņu vidū. Vadīja debatas un ieviestas kvotas. bija noteikts pienākums 40% kvotas sieviešu pārstāvībā lielu uzņēmumu valdēs līdz 2020. gadam. Ir jāsasniedz šis mērķis. Un interesanti redzēt, ka kopš 11. gada ļoti strauji pieauga sieviešu pārstāvība, 15% pieauga sieviešu pārstāvība val, uzņēmuma valdēs. Galvenmērķis jāsniedz 2020. gadā. Bet, nu, tā arī progresīvie mērķi tiks sasniegti, kat, kas noteikti katram ka, gadam. Un Francijas uzņēmumi tiešām ļoti labi progresē šo mērķu sasniegšanai. 2012. gadā Skaidrs, kas attiec uz visiem lielākajiem franču uzņēmiem, bija 23% sieviešu pārstāvība. Bet, ja tā tad mēs runājam par 40 lielākiem franču uzņēmiem, tad tie 25,2% sieviešu, eh, kas tiek pārstāvēts uzņēmu valdēs. Protams, tas ir pateicoties uzņēmumu darbībai, labai pārvaldībai, bet arī pateicoties likumdošanai. un pateicoties šīm kvotām. Tas nenozīmē, ka mēs uh, tagad uh, kopēsim Francijas likumu vārdus vārdā. Bet, nu, līdzsvars nav, protams, un atšķirības ir ļoti lielas uzņēmē darbībā. Katrā dalība valstī dažādas tradīcijas šeit dzimuma pārstāvībā. Mums jāiet uz priekšu saprātīgi, jāatrod līdzsvar, zelta vidusceļš starp, nu, šo reālo situāciju un arī vēlm progresēt pie šī jautājuma. Esmu ļoti priecīgi par šo direktīvu un arī vēlos uzteikt uh, arī Redingas kundzes entuziasmu Šīs instruments uh, ļauj elastīgi dalību valstīm izvēlēties labāko rīku, lai sasniegtu šo mērķi, protams, ņemot vērā katras dalību valsts specifiku. Mums liekas ļoti būtiski saglabāt līdzsvaru, piemēroties katrai dalību valstī nosūtot ļoti uh, skaidru vē, vēsti. Ļoti svarīgi arī sniegt uh, konkrētus skaitļus. Ir jānosaka skaidri skaitļos izteikti mērķi, kvotas. Tas ir ļoti labs rīks. Tas ir jāīsteno Eiropas Savienībai. Par direktīvu detaļās neizteikšos. Noteikti jau mēs par to runāsim grozījumos par šiem izpildirektoriem un eh, direktoriem bez izpildu pilnvarām. Bet mēs gribam lielāku vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem un vēstījums arī uzņēmumiem, ka mēs nevēlamies iejaukties viņu lietās personāla vadībā. Es domāju, ka mēs atradīsim līdzsvaru. Cerams, ka parlaments uzlabos tekstu un panāksim mērķi. Nebūsim pārāk intruzīvi. Un kas neļautu sasniegt mērķi. Tad ir jāsasniedz mērķis, labāk sieviešu iekļaušana, lēmumu pieņemšanā, pilnīgi visās dzīves sfērās. Jo tā ir vienlīdzība taisnība, efektivitāte, konkurētspēja. Well, paldies Legripas kundzei, paldies par jūsu ļoti auglīgo ieguldījumu šajās diskusijās. Un eh, tagad došu vārdu Vailērs kundzei, un pēc tam es pats. Jā, vielen dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Ir ļoti interesanti paskatīties uz visām valstīm, protams, arī uz Norvēģiju un to, kas ir noticis šajā valstī pēdējo gadu laikā, un to, kas citās valstīs nav noticis. Piekrītu iepriekšējām runātājām un apsveicu komisāras priekšlikumus. Taču mēs nedrīkstētu pārāk kavēties, lai gripas kundze. Jebkurā gadījumā mēs daudzus nobiedēsim, no tā mēs nevarēsim izvairīties. Ir skaidrs, ka nevienmēr saprāts uzvars un uzvar, un tieši tāpēc tam vajadzētu palīdzēt ar kvotām un pienākumiem. Šie piemēri no Norvēģijas, um, Francijas, Skandināvijas rāda, ka bez kvotām, bez pienākumiem nekas nenotiek. Uh, Un manā valstī īstenībā arī ar kvotām neko daudz nevar panākt, un tieši tāpēc es uzskatu, ka šī iniciatīva ir vajadzīgā kustība, tā ļaus visu iekustināt. Es pārstāvu šeit Ānu Heiču, kura ir oficiālā ēnu referente, un viņa vēlētos šeit vēl ieviest divus, trīs papildinājumus vai komentārus. Tagad nolasīšu viņas eh, rakstīto. Man arī tas likās ļoti interesanti. Ana saka, lūko, dažas dalība valstīs, tā skaitā manējā, nav paredzējušas sistēmu uh, vietām padomēs, kas tiek oficiāli izziņotas. Tieši tāpēc viņa uzsver, ka ir vajadzīga tāda sistēma, kas pieļautu cauradzamību šajās procedūrās. Pretējā gadījumā nebūs iespēja iespējamiem kandidātiem saņemt informāciju. Tāpat arī ir ļoti svarīgi, lai tiktu paredzētas oficiālas procedūras eh, pieteikumu reģistrācijai. Tas ļautu sievietēm, kas eh, nav apstiprinātas amatā, iesniegt sūdzības. Vēl viens punkts, ko viņi vēlētos uzsvērt, ir eh, direktīvas aptvērums. Viņi uzskata, ka bieži vien ļoti būtiski ir tas, ka direktīva izmaina pašreizēju situāciju. Tāpēc arī lielām, biežām nekotētām firmām vajadzētu būt šīs direktīvas aptvērumā. Es zinu, ka šeit ir paredzētas tikai biržā kotētās kompānijas, bet Anna iesaka, ka šeit vajadzētu iekļaut arī lielus uzņēmumus, tātad eh, nevis mazus amatniecības uzņēmumus, bet patiešām lielas firmas. Nākamais, ko viņi vēlas uzsvērt, ir sankcijas. Uh, Mēs zinām, jūs jau pieminējāt um, naudas sankcijas, tā vienmēr ir iespēja, bet mēs varētu arī nākt klajā ar idejām par citām sankcijām. Tas ir vajadzīgs, lai varētu sasniegt labus rezultātus un lai direktīva izpildītu savu mērķi. To viņa vēlējās paust referentei, Personīgi noslēgumā es varētu piebilst, ka es ļoti priecātos, ja sievietes šeit Eiropas parlamentā dotu signālu pirms nākamajām Eiropas vēlēšanām. Laika ziņā mēs to varētu paveikt. Tas noteikti būtu būtiski arī vēlēšanās, jo tad sievietes tiktu labāk pārstāvētas. Ja mums izdotos panākt, lai šis likums tiek pieņemts, Un nu, ja mēs šeit iesaistītu visas sievietes, tad, nu, protams, mēs varētu uzņemt mūsu pulciņā arī tos gudrākos vīriešus. Well, thank you very much. Um, for... Paldies, paldies par šo komplimentu. Tagad eh, es runāšu kā manas politiskās grupas ēna referents. Vispirmām kārtām es eh, tomēr esmu pārliecināts, ka jā, visās kompānijās vajadzētu būt sievietēm, un sievietes vajadzētu pamudināt arī uzsākt pašām savu uzņēmēju darbību. Un tom, tomēr es esmu pārliecināts, ka mēs neizmantojam sieviešu pilnu spektru ekonomikā. Daudzās, eh, daudzos uzņēmumos ir tā saucamie stikla griezti, kuriem cauri izsisties sievietē ir ļoti grūti. Mums vajadzētu mainīt arī uzņēmē darbību vidi, lai sievietes tiešām gan būtu ieinteresētas, gan tām būtu iespēja pacelties līdz uzņēmēju valdēm. Uh, Es piekrītu par un nav skundzē, un tomēr vajadzētu situāciju skatīties plašāk. Ir jāmēģina vispār mainīt jau iesakņojušies uzskatu un aizspriegumi. Jūs varbūt būsiet pārs, eh, pārsteigti, un tomēr es neesmu pārliecināts, ka šāda prasība, mēs runājam par direktīvu, uh, Tas nozīmē, ka praktiski mēs varam eh, runāt tikai un vienīgi par biržā kotētajiem uzņēmumiem, un es neesmu pārliecināts, ka šāds, šāda direktīva atdarbosies. Prosi, būs grūti to īstenot, un sankcijas, kuras būs pieejamas dalību valstu klāstā, instrumentu klāstā, tās visbiežāk būs naudas sodu veidā. Un eh, es personīgi uzskatu, ka šī stratēģija nav saistīta ar mūsu vēlmu pamudināt sievietes ieņemt augstākus amatus. Vislabākais, ko mēs varētu darīt, ir būt pionieriem un parādīt labo gribu. Redings kundze to ir darījusi, un kā jau par Vanovas kundze, Redings kundze bija šāda veida caumlauzes. Uh, Mums ir jāizglīto iedzīvotāji, mums ir jānāk lejā ar statistikas datiem, jārunā par konkrētiem gadījumiem un jārāda iedzīvotājiem labie piemēri, īpaši jaunām sievietēm, kuras uzsāk savu karjeru un kuras varbūt vēlas uzsākt savu uzņēmumu vai sāk strādāt lielākā uzņēmumā. Es domāju, ka tas būs daudz efektīvāk un tas daudz efektīvāk ļauj izmainīt attieksmi nekā koncentrēties tikai uz viena veida uzņēmumiem, biržā kotētajiem un strādāt tikai ar tiem. Tātad mans skatījums būtu tāds, kā jums tikko izklāstīju. Es eh, tiešām vēlētos eh, uz visu šo problēmu kopumu raudzēties no cita rakursa. Pie tam situācija lielā mērā atšķiras no dalību valsts uz dalību valsti un Francijā notikuma attīstība ir eh, apsveicama. Apvienotajā karalistē, piemēram, biržā kotēto uzņēmumu valdēs, tādās, kuras tikko tiek palaistas biržā, 36% lielajos uzņēmumos, tādos, kuri ir biržā kotēto, ir sievietes, un 44% mazākos uzņēmumos. Tas, protams, ir ļoti labi. Protams, ka uh, ja mēs vēlamies redzēt pilnīgi visos uzņēmumos, uzņēmumu valdēs 40% sieviešu, tad te jau vēl ir daudz darāmā, un tomēr, kā jau es teicu, situācija dodas pareizajā virzienā. Tā tad es, protams, runāju manas grupas vārdā, un mana grupa savu nostāju ir tieši kādu jums tikko izstāstīju, izteikusi pilnīgi visās komitejās, kur šis jautājums tiek diskutēts. Vai ir vēl kāds, kas vēlētas izteikt savus komentārus? Tad eh, došu vārdu Vandervlīs skundzei sveikta mūsu komitejas šās pēcpusdienas sēdē. Paldies! Paldies par šiem siltajiem uz, par šiem siltajiem sveicieniem, un, protams, ka komisija sadarbosies ar jūsu komiteju, un īpaši vēlētos pateikties referentē par Vanovas kundzei par viņas entuziasmu un e, par to, cik ļoti labi jūs esat sagatavojuši šo dokumentu un cik labi to pārdomājusi jo šis dokuments ir ļoti labs ietvars eh, arī komisijas darbam, tādā veidā, kādā mēs to vēlamies prezentēt jums un padomēji. Varbūt burtiski eh, pāris vispārīgas dabas komentāri, un tad eh, mēģināšu atbildēt uz jautājumiem, kurus uzdeva runātāji. Redings kundze, kā jau šeit izskanēja, Redings kundze pat pati ir vienmēr teikusi, ka viņa neiestājas par kvotām. Un tomēr rezultāti runā paši par sevi, kvotas darbojās. Vēl bez tam atcerēsimies, ka šis jautājums ir mūžvecs. Dzimuma līdztiesība. Šis jautājums ir bijis aktuāls kopš brīža, kad Eiropas Savienība tika izveidota. Mēs esam mēģinājuši strādāt gan ar pašregulējošiem mehānismiem, brīvprātīgiem, esam izstrādājuši Eiropas Savienības līmenī rekomendācijas. Nekas nav darbojies. Tāpēc, kaut arī Redings kundze iestājas pret kvotām pēc būtības, komisijai nav citas iespējas. Ko mēs ierosinam? Mēs vēlamies redzēt tā saucamos proporcionālos pasākumus, proti direktīvas izteiksmē. Tas nozīmē, ka dalību valstīm pašām būs e, ļoti liela rīcības brīvība, un ir tādas dalību valsts, kuras ir e, ļoti mērtiecīgi devušās šajā virzienā, uh, bet eh, neaizmirsīsim, ka blakus tam, ka ir ļoti labi piemēri, ir 15 dalību valsts, kuras neko nav darījušas, un diez vai tās jau ko darīs tuvākajā laikā. Tātad, ja mēs vēlamies kaut ko Eiropas līmenī darīt, lai iespaidot šo situāciju pozitīvā līmenī, tad mums ir jārīkojas tā, lai tas darbotos visās dalību valstīs. Tātad direktīva. Direktīvā jau atspoguļojas to dalību valstu pūliņu un panāktais, eh, kuras ir sasniegusi daudz. Piemēram, apvienotajā karalistē ir bijuši brīvprātīgi pasākumi, un šis modelis ir darbojies, bet diez vai apvienotās karalistes modeli varēs tā vienkārši pārcelt uz šīm 15 dalību valstīm, kuras nav darījusi neko. Un tomēr komisija apzinās, ka ir tādi pasākumi, vai tie būtu likumdošanas vai nē. Un tomēr ir tādas eh, dalību valsts, kurās rezultāti nav sasniegti. Un eh, tāpēc, es domāju, ir ārkārtīgi svarīgi runāt par šiem jautājumiem. Direktīva, jā, un mēs, protams, augstu novērtējam to dalību valstu sasniegto, kuras eh, ir gājuši šo ceļu. Uh, Mēs no komisijas puses nevēlamies sajaukt biznesa darbību un iejaukties eh, dalību valstu uzņēmumu darbības likumā par to, kā tiek veidotas valdes un kāda ir tā struktūra. Mēs vienkārši izvirzām 40% mērķi, tas ir kvantitatīvs mērķis, visās kompānijās, bet eh, tā, tas uzņēmums, kurš nesasniegs šo so mērķi, tas nenozīmē, ka automātiski tiks piemērotas sankcijas. Cilvēki šeit eh, runā par kvotām. Es atvainojos, kvotas ir zivīm un pienam, bet nevis sievietēm. Līdz ar to jūs neatradīsiet komisijas priekšlikumā nevienā vietā vārdu kvota. Mēs nerunājam par kvotām, mēs runājam par kvantitatīvu mērķu 40% apmērā tām, tiem uzņēmumiem, kas ir kotēti biržā. Kā kompānijas, kā uzņēmums sasniegt šo 40% lob, robežu? To jau pieminēja vairāk runātāji. Šis kā mums ir jāpieprasa atklātība un caurskatāmība. Šī direktīva pieprasa, lai uzņēmumi organizētu caurskatāmas izvēlēšanas procedūras, kuras balstītos uz dzimumu vienlīdzību. Mēs zinām, ka ir ļoti daudz sieviešu, kuras vēlas ieņemt augstu amatu, un šīs sievietes e, atklāti arī pasaka, mums nav nekādu iespēju, jo netiek organizēta caurskatām un skaidra procedūra, un tas ir arī direktīvas galvenais moments. Mēs tiem uzņēmumiem, kuriem nav sieviešu 40%, tad mēs e, vēlamies, lai tās e, organizētu caurskatāma procedūra, jo nav tā, ka mēs visiem pieprasīsim pieņemt darbā un strā, lai valdē strādātu neadekvāti izglītots vai nepieredzējušas sievietes. Tikai tādā gadījumā, ja būs pilnīgi vienādi kandidāti, tad eh, mēs vēlamies, lai valdē tiktu pārstāvēts eh, tā dzimuma nesējs, kurš ir valdē pārstāvēts mazāk. Tā tas ir rakstīts direktīvā. Uh, Un e, iespējams, ka ir tādi uzņēmumi, kuros valdē ir tikai un vienīgi sievietes, un tad šādā situācijā, ja divi kandidāti ir ar vienādām, ar vienādu CV, tad e, priekšroka tiktu dokt vīrietim. Es jau pieminēju, ka tātad, ka dalību valstīm būs e, samērā liela rīcības brīvība, mēs pie, es pieminēju to, cik svarīgi būs caurskatāms, tagad par instrumentiem, un tas ir ļoti svarīgi. Uh, vēlētos tomēr tam vēl īsumā pieskarties. Es neesmu sastapusi nevienu, kurš teiktu, ka mēs nevēlamies dzimumu līdztiesību uzņēmumos. Visi vēlas, lai, visi dzim, lai abi dzimumi būtu vienlīdzīgi pārstāvēti, jo visi saprot, ka tikai vienlīdzīgā pārstāvniecībā biznes var augt un tomēr visi saka, ka nevajag likumdošanu un nevajag Eiropai te iejaukties. Diemžēl šobrīd mēs varam pateikt tikai to, ka jā, mēs daudzus gadus mēģinājām gan ar rekomendācijām, gan uz brīvprātības principu balstītu rīcību. Mēs arī pamudinājām dalību valsts kaut ko darīt, un, kā jau teicu, ir dalību valsts, kas to izmantoja, bet lielākā daļa nē. Tāpēc ir tik ārkārtīgi svarīgi, lai mēs Eiropas līmenī sašķaidītu šos stikla griestus, lai tiešām sievietēm būtu iespējas ar savu kultūru, ar savu skatījumu nākt klajā un palīdzēt ekonomikai. Iespējams, ka pat, ka būs e, situācija, kad šis e, e, ka šie stikla griezti būs sajaukti, būs sa, sa, sadragāti, tad vairāk vispār nebūs aktuāla šī direktīva. Iespējams, ka pienāks brīdis, kad mums no tās būs jāatsakās. Bet eh, mēs vēlamies eh, vēlreiz uzsvērt to, ka dzimuma līdztiesība ir Eiropas pamatvērtība. Vēlreiz vēlētos uzteikt, ka šis nebūs vienīgais instruments, un arī citi dzimumu līdztiesību īstenojoši pasākumi būs tikpat svarīgi. Tāpēc mēs vēlamies runāt par dažādiem pasākumiem, dažādu rīcību, kur tikpat lielā mērā ļaus īstenot dzimumu līdztiesību. Piemēram, izskaus stereotipisku līdzdomāšanu. Uh, par to, ka sievietes izvēlās varbūt sievišķīgākus darbus, par to, kā savietot ģimenes un darba dzīvi. Visi šie pasākumi ir ārkārtīgi svarīgi, bet runājot par dzimumu līdzsvaru ekonomisko lēmumu pieņemšanā, mums ir jāierauc. Protams, kā jau es teicu, arī ar visiem citiem pasākumiem. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Uh, well, indeed, uh, paldies, paldies, Vanderflīs kundze! Jūs esat ļoti pārliecinoši savos argumentos, un es esmu ļoti priecīgs, ka jūs ieradāties iegādāties mūsu komitejā. Parvanovs kundze, vai vēlaties burtiski pāris vārdus un arī pateikt, kāda ir laika grafika jūsu atzinumu izskatīšanai? Parvanovs kundze, paldies! Paldies visām ēnu referentēm un referentiem un no tiesas ceru, jā, jūs esat vienīgais eh, Malkolm, kurš esat vīrietis. Tas arī pierāda, ka ne tikai mums ir pozitīva un jāattieksme pret šo ideju, bet arī vīriešiem. Un komisijas tikko teiktais saka, ka ne tikai pārliecināšanas spēja vārdos ir svarīga, bet iespējams, ka arī saturs jūs ir pārliecinājis. Es saprotu, ka jūs varbūt nemainīsiet savu viedokli un arī jūsu politiskā grupa to nedarīs. Un tomēr politiska notikuma attīstība jūsu pozitīva notikuma attīstība jūsu valstī rāda piemēru tām 15, kuras ir melnās avis. Jūs apgalvojat, ka jūs labi strādājat, un mums vajadzētu sekot jūsu labajam karogam, un ceru, ka jūs mūs atbalstīsiet, lai mē arī mēs varētu sniegties vismaz līdz stikla griest, stiklgriestiem. Mazliet par grozījumiem. Nesmu ar sekretariātu vēl runājusi, kāda ir grozījuma iesniegšanas jūs prieksēdētāji kungs. Jā, Malkoms saka. Tā tad eh, jūs eh, nosūtīsiet savu atzinumu tulkošanai šodien? Jā. Mēs izskatīsim 11. aprīlī, kas ir arī mūsu nākamās komitejas sēde, tas ir ceturtdienas rīts, ceru, ka jūs būsiet pieejami. Izskatīsim grozījumus 11. aprīlis. Tātad 11. aprīlī ir mūsu nākamā tikšanās reize. Tā ir ceturtdienas rīta sēde. 29. maijā izskatīsim grozījumus un 30. maijā balsosim. Nezinu, kad ir FEM komitejā paredzēts balsojums, kas ir atbildīgā komiteja. Paldies! Ļoti interesants un ļoti auglīgs pēcpusdienas darba posms. Lūdzu, godātā Rozalinda, nosūtiet manus personīgus sveicienus komisārai. Mums ir bijusi lieliska pēcpusdiena saulītas spīd. Es vēlētos pateikties pilnīgi visiem, kuri piedalījās šajās pēcpusdienas diskusijās. Mēs esam izskatījuši ļoti būtiskus jautājumus. Pēc 11. aprīļa divdienīga komitejas sēde būs 24. un 25. aprīlī. Tātad eh, mēs netiekamies līdz lieldienām, un tāpēc novēlu pilnīgi visiem deputātiem un arī mūsu komitejas sekretariātam mierpilnas un laimīgas lieldienas. Mums ir tik ārkārtīgi daudz darba gan trialogos, gan arī pie citiem atzinumiem un ziņojumiem. Es vēlētos pateikties arī tulkiem par to, ka jūs esat devuši savu nenovērtējumu ieguldījumu mūsu darbā. Lai jums priecīgs lieldienu brīvdienas un tiekamies visi 11. aprīlī. Paldies!